Witam obecnych wśród nas przedstawiciela Rady. Es gribētu sveikt padomus un komisijas pārstāvis. Un bez kavēšanās dodu viņam vārdu. Šodien mēs skatīsim kopīgās debates, mehānismus, eh, ekonomiskās atveseļošanās eh, pārvaldībai Komisijas un padomas paziņojumi pār ekofin sanāksmi un motiskie jautājumi, kas tiks uzdoti komisijai un padomēji attiecībā uz to, e, kāda ir politiskā būtība pasākumiem krīzes apstākļos. Un vēl viens jautājums, kas tiek uzdots e, padomēji sekas ekonomiskai un finanšu krīzei, stratēģijā 2020 un tās pārvaldības pasākumos. Un pēc tam būs mutiskie jautājumi, kas tiks uzdot komisijai un padomē par to, kāda ir Eiropas 2020 stratēģijas loma pašreizējās ekonomikas un finanšu krīzes apstākļos, kāda ir šīs stratēģijas politiskā nozīme. Un pirmkārt, un padomas vārdā, es dodu vārdu valsts sekretāram Diego Lopesam Garrido. Esiet sveicināti, paldies priekšsēdētāji. Visi zina, ka mēs šobrīd dzīvojam ārkārtas finanšu viļņošanās pasāku, eh, apstākļos. Nu jau vairākus mēnešus mēs eh, varam sacīt, ka šī situācija turpinās un tā ir iesākusies nevis dažus mēnešus, bet dažus gadus iepriekš, kad iesākās tā saucamā saprājuma krīze savienotajās valstīs. Un tās eh, pamatā ir finanšu krīze privātajā sektorā, kura ātrā tempā ir pārveidojusies, iek, ie, ietekmējot reālo ekonomiku ļoti smagā veidā, vairāk nekā recesijas veidā, ir ražošanās, ražošanas krišanās un bezdarba pieaugums, kas it īpaši smagi skar tās valstis, kurās ļoti nozīmīga ir celtniecība un nekustamā īpašuma nu, sektors. Tas ir izraisījis to, ka Vairākas, vairāk valsts centrālās bankas ir veikušas pasākumus, lai izvairītos no ekonomikas sabrukuma pasākumiem. Ļoti smagi tas ir ietekmējis reālo ekonomiku. Šie pasākumi un šie notikumi ļoti smagi ir ietekmējuši valsts finansējumu, e, gan arī privāto sektoru. Un pirmkārt, es vēlos sacīt, ka ir krīze finanšu stabilitātē, publiskajos norēķinos kas ļoti skar eh, valstu deficītus, papildus tam eh, krīze valstu parādos, un vēl jo vairāk eh, to sāsina nestabilie tirgi un pasākumi, kas ir ar spekulatīvu raksturu, kas ir bijuši, kas ir radījuši ievērojamu pieaugumu procentu likmēm aizdevumos valstīm, kad tiek lūgti vai emitēti valsts parādi, un tas viss kopumā ietekmē visu eirozonu. Tā ir nozīmīga problēma, kas skar ne tikai vienu, divas vai trīs valstis, bet kas ietekmē stabilitāti visā eirozonā. Tāda ir pašreizējā situācija. Tādi ir notikumi kopumā, kas ir jāņem vērā Eiropas Savienībai, lai varētu reaģēt un rīkoties saistībā ar iepriekš minēto. Un es domāju, ka Eiropas Savienība veica pareizus pasākumus visā šajā laika periodā, lai gan tā varētu likties lēna lēmuma pieņemšanās, īpaši lēna, bet tomēr tā ir varējusi panākt saprātīgus, pareizus rezultātus piesardzīgām darbībām Eiropas Savienībā un īpaši jānorāda koordinētām darbībām, lai gan varētu likties, kā atsevišķi pasākumi mums kavē iespēju redzēt situāciju kopumā, tomēr tā nav. Ir veikti pasākumi īsā termiņa, tomēr ir vairāk jāstrādā pie vidēju un ilgtermiņa pasākumiem, lai mēs e, izvairītos no krīzes atkārtošanās. Par īstermiņu pasākumiem ir e, valsts finansējuma piešķīrumi, ir e, komisijas apstiprināts sadarbības plāni, koordinācijas plāni, plāni, kas koordinē nekavējošās darbības šoka terapijā, ko īsteno vairākas valstis, lai ierobežotu krīzes radītos zaudējumus. Viena no šīm īstermiņa darbībām ir palīdzība Grieķijai, Grieķijas gadījums. Jau vairākus mēnešus iepriekš komisija norādīja sarežģīto situāciju Grieķijas eh, valsts norēķinos. Un saistībā ar 126. pantu līgumā komisija ir veikusi pasākumus un turpina risināt šos nu, notikumus un virzīt pareizi notikumu attīstību. Ir jārunā ne tikai par publisko norēķinu likviditāti, bet arī par struktūrālām reformām pensiju sistēmā, par nepieciešamību pārskatīt veselības aizsardzības sistēmu un tādējādi 23. aprīlī tiek apstiprināts mehānisms, lai varētu rēģēt Grieķijas sakarā un ieskaitot arī vakar šim mehānismam bija viena no pirmajām izpausmēm nosūtot eh, eh, finansējumu šai sistēmai Un mēs varam sacīt, ka tā ir viena no pirmajām izpausmēm iztermiņa darbībām, saskaroties ar grūtībām tādām kā Grieķijas sakarā, un arī īsā termiņā mums ir jārunā par vēl skaidri paustām darbībām, kas paužas arī, izpaužas arī mutiskajos jautājumos, kas mums ir uzdot šajā sakarā, ko ir uzdevuši deputāti Dols, Verhofstāts, Šulcs un citi par nepieciešamību pieņemt stratēģiju izkļūšanai no krīzes un par pasākumiem, kas ir paredzēti, lai varētu izvairīties no ļoti nopietnām grūtībām valsts norēķinos un e, kuru galīgais mērķis ir izaug, izaugsmes pieaugums. Tālāk mums ir jārunā par vidēja un ilgtermiņa pasākumiem, jo ir struktūrāls e, problēmas Eiropas ekonomikā kas ir vāģinājušas Eiropas Savienību, saskaroties ar dziļas nestabilitātes un dziļas finanšu, pamatīgas finanšu viļņošanās situāciju. Tāpēc ir pasākumi vidējā un ilgā termiņā, par kuriem ir jāziņo pirmkārt. Tāpēc, ka tie varēs rieģēt uz tāda veida krīzi, kas ir radusies pēc šīs smagās ekonomiskās situācijas, kur ietekmē pilnīgi visu Eiropas Savienību un konkrēti Eirozonu visvairāk. Lai varētu reaģēt uz krīzi finanšu nozarē, Eiropas Savienība ir īstenojusi rindu pasākumu kas šobrīd tiek apspriesti, tā skaitā eh, Eiropas parlamentā, uzraudzības pakete, kas tiks, manuprāt, es tā ceru, apstiprināta maksimāli drīz. Un kā daļa no šiem pasākumiem, vai saistībā ar šiem pasākumiem, vēl viens pasākums, ko pieņēma Ekofin vakardien, eh, regula, regulējums par tā saucamiem hedge fondiem, augsta riska fondiem. Uh, Un šajā sakarā es atsaukšos uz Harmsas, uz konbendīta jautājumiem, kas uzdot šajā sakarā. Tāpat arī ņemot vērā darbības G20 ietvaros e, pasākumi, kas ir G20 ietvaros paredzēti. Ir jānorāda, jānorāda struktūrālie vājinājumi un kā tas ietekmē stratēģiju 2020, kas ir dalība valstu apņēmība sasniegt noteiktus mērķus e, caur veselu rindu integrētu pasākumu, e, kurus atbalsta nacionālie plāni E, kas ir iestrādāta tā saucamajos reformu plānos, un arī runājot par stratēģiju 2020 ir ļoti nozīmīgi pasākumi, ko īsteno un darbības, ko īsteno komisija, tad, kad e, tā lēma par uh, ekonomisko politiku koordināciju. Stratēģija 2020 e, ir saistāma ar produktīvu ekonomisku sistēmu, lai izvairītos no tā, ka nākotnē atkal mēs saskaramies ar šo sistēmas vājumu, e, kas vājinātu sistēmas produktivitāti un lai mēs varētu sasniegt pievienotās vērtības e, mērķus gan ekonomiskajā situācijā, gan darba tirgu, gan arī šeit ir jāpiemina cīņa pret klimatu pārmaiņām. Vēl viena problēma ir privātās finanšu sistēmas. Papildus tam ir e, problēmas ar valsts ekonomikām Eirozonā. Un tāpēc 12. maijā komisija pieņēma dokumentu, kas tika apspriests ECOFIN, un šie pasākumi ir paredzēti, lai varētu e, uzturēt budžeta disciplīnu un lai varētu īstenot izaugsmes un stabilitātes paktā norādīto un lai varētu palīdzēt izkļūt no krīzes. Šim nolūkumam ir izveidots tā saucamais task force, kas pirmoreiz sanāks 21. maijā Tātad jau šo piekdienu to vadīs Eiropadomas priekšsēdētājs Van Rompējs, eh, kurā tiks lemts par budžeta disciplīnu un lemts par ekonomisko politiku koordinēšanu un budžeta pasākumiem, ko šajā sakarā prezidentēs komisārs Olirēns Šeit ir jārunā par ilgtermiņa pasākumiem. Tāpat arī šeit ir jāpiemina debatas, kas ir sākušās Eiropas eh, Savienībā par eh, nodokļiem finanšu sistēmā un eh, nodokļiem G20 ietvaros, ar ko tiek apliktas finanšu transakcijas, kas ir bijušas apspriestas jau Eiropas Savienībā. E, šos e, pasākumus arī pieminēja deputāti Harmsa un Konbendits savā mutiskajā jautājumā. Šajā sakarā ir jānorāda tas, ka visas Eiropas Savienības institūcijas šajā virzienā jau tika runāts par šiem jautājumiem pagājušā gada decembrī Eiropā domē. E, uzdots pētījums e, starptautiskajam valūtas fondam attiecībā uz šādu nodokli, ar ko varētu aplikt e, starptautiskās finanšu transakcijas. Un Jautājums tika uzdots komisijai mājā 1. aprīlī, un arī vakar par to tika lēmts ECOFIN padomē. Tāpat arī vēl citi pasākumi, kas tiks iekļauti G20 ietvaros, kas būs ilgā un vidējā termiņā Eiropas Savienībā vakar, piemēram. E, sanāksmē, kurā tikās e, Madridē Eiropas e, un Latvijas Amerikas pārstāvi, tika lemts par finanšu sistēmas reformām, un šis jautājums tiek apspriests visdažādākajos fórumos. Tādējādi tiek veikti pasākumi, lai varētu nodrošināt veiksmīgu ekonomisku pārvaldību Eiropas Savienībā pasākumu, kuros piedalās padome, komisija un parlaments kā likumdevēja struktūra un kā kontrolējošais struktūra. Tādējādi es domāju, ka mēs varam sacīt, priekšsēdētāji grib ar to noslēgt savu uzstāšanos, ka krīze ir parādījusi trūkumus Eiropas monetārajā savienībā Eh, jo nepastāv ekonomiska savienība, eh, kas ir paredzēta līgumos, bet kura nav realitāte. Mums ir monetāra savienība, bet nav ekonomiska savienība. Un pasākumi, kas ir vidējā un īsā termiņā pieņemti, norāda to, ka ir nepieciešams virzīties uz ekonomisku savienību. Šī ir krīze, kas ir vainojusi mūsu ekonomikas kas ir uzlikusi pārbaudījums Eiropas Savienībai, bet uh, nav to fragmentējusi un novirzījusi no sava ceļa. Eiropas Savienība dažkārt ir reaģējusi e, lēni, mums tā varētu likties, bet piesardzīgi un droši, un katrā ziņā visos gadījumos ar vienotību, un ir sniegus adekvātas un pareizas atbildes tiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies šajā brīdī, un es ceru, ka jūnija Eiropa domas stiprinā šo virzienu lai mēs varētu virzīties uz veiksmīgu ekonomisku pārvaldību, uz vienotu darbību, saskaroties ar šo krīzi no Eiropas Savienības puses, un ka tādējādi tiks adekvāti gatavota kopīgā eh, pozīcija ļoti svarīgajai G20 sanāksmei Toronto, kura notiks par finanšu sistēmas regulējumu un par ļoti svarīgiem debatēm saistībā ar finanšu transakciju aplikšanu ar nodokļiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ministra kungs! Eh, par to, ka prezentējāt mums šos punktus saistībā ar debatēm, un tagad komisijas vārdā Olīrēns. Prezident. Eh, Priekšsādātāja kungs, godātie deputāti. Es eh, augstu vērtēju to, ka notiek šīs debats par atbildi uz krīzi Eiropas Savienībā. Uh, un par īstermiņu un ilgāku termiņu izaicinājumiem ekonomikas pārvaldībā, ar kuriem mēs saskaramies. Sākšu ar um, īstermiņa un tuvākiem izaicinājumiem un atbildu uz krīzi. Pirms desmit dienām Eiropas Savienība pieņēma ļoti svarīgus lēmumus, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti Eiropā. Tā bija divējāda atbilde uz uh, padziļināto krīzi kas eh, ir kļuvusi par sistēmisku izaicinājumu arī eiro valūtai. Tā bija atbilde, kuru es sauktu par konsolidācijas paktu. Pirmkārt, mēs vienojāmies eh, par Eiropas finanšu stabilitātes mehānismu, kas eh, sniedz finanšu atbalstu līdz pat 500 miljārdiem eiro, kuru papildinās SVF finansējums attiecībā 2 pret 1. Un otrkārt mēs uh, piekritām, tātad vienojāmies pātrināt fiskālo konsolidāciju tajās dalībvalstīs, kur tas uh, visteidzamāk ir nepieciešams. Ar šiem lēmumiem uh, līdz ar to Eiropa izveidoja ticamu pasākumu pakotni, kas parāda pilsoņiem tirgumu un plašākajai pasaulē, ka mēs aizstāvēsim eiro, mūsu kopējo valūtu, ar visiem mūsu spēkiem. Mēs to nedarām uh, mistisko uh, tirgus spēku dēļ, bet mēs to darām, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmu un darba vietu radīšanu Eiropā, nodrošinot uh, to, ka finanšu stabilitātes uh, pasākumi nenožņauks izaugsmi. Uh, kas vēl ir ļoti trausla. Tā ir mūsu atbildība attiecībā pret mūsu pilsoņiem. Un mēs ļoti konkrētā veidā to darām. Vakar uh, koordinējot uh, Eirozonas uh, dalību valstu darbību, uh, komisija sniedz 14,5 miljārdus eiro uh, Grieķijai un 5,5 papildus miljārdus dod SVF, un mēs teicām, ka mēs uh, jau tagad varam izpildīt šo finansējumu prasību, un tas viss tika izdarīts laikā. Protams, tur ir piesaistīti nosacījumi, proti ir pilnībā jāīsteno tā programma, kas ir sastādīta kopā ar Grieķijas valdību, ko ir sastādījusi komisija, sadarbojoties arī ar CB un SVF. Eiropas centrālā banka arī ir īstenojusi ārkārtas pasākumus, lai cīnītos pret uh, Eh, uzbrukumiem, kas nesen, eh, nesenākajā laikā ir veikti pret eiro. Un eh, vēl mūsu dalība valsts arī ir sapratuši, cik ļoti svarīga ir fiskālā konsolidācija, lai nodrošinātu valsts finanšu ilgtspējību un ka tie ir priekšnosacījumi ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmēji. Pagājušajā nedēļā Spānija un Portugāle uh, nāca klajā ar ļoti būtiskiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem, kas ir eh, sarežģīti, bet ļoti būtiski un nepieciešami soļi, lai uh, samazinātu pieaugošo valsts eh, deficītu 2010. un 2011. gadā. Mēs no komisijas puses uh, nāksim klajā ar uh, jauno mērķu atbilstības analīzi un pasākumu atbilstības analīzi tuvāko divu nedēļu laikā. Gribētu uzsvērt, ka valsts deficīta ātrāka samazināšana ir būtiska sastāvdaļa finanšu stabilitātes pakotnēs, par kurām uh, notika vienošanās 10. maijā Ekofinā. Uh, Tikpat svarīgi ir arī, lai abas valstis īstenotu tādas struktūrālās reformas, kas veicinās nākotnes izaugsmu, jo īpaši šeit es domāju pensiju sistēmas un darba tirgus reformas. Fiskālā konsolidācija pastiprinātā veidā ir, protams, prioritāte Eiropā, tā pašā laikā mums ir jāsaskaņo arī mūsu ekonomikas un fiskālā politika. Uh, protams, pielāgojot eh, to dalību valstu īpatnībām. Citiem vārdiem sakot, fiskālās konsolidācijas eh, pūliņi ir jāīsteno, jāīsteno saskaņā ar eh, valsts fiskālo situāciju un ekonomisko ievainojamību. Tādas valsts, kurām nav īpaši liels manevrēšanas iespējas, tām būs steidzami jāveik, jāveic pasākumi tās valstis, kurām vēl ir iespējas gaidīt, tās var īstenot nedaudz mazāk striktu fiskālo politiku, lai saglabātu darbvietas un izaugsmē Eiropā. Protams, ka tā būs kļūda ar to mūsu poliņus noslēgt. Atcerēsimies, ka pirmie desmit gadi Eirozonas uh, ir bijis veiksmes stāsts, tas ir izējas punkts, bet krīze ir parādījusi, ka mums ir jāatzīst, ka eiro ir arī sistēmiski uh, trūkumi. Uh, savstarpējā kontrole valstu starpā nav pietiekami darbojusies, uh, parādi nav samazināti un makroekonomiskais līdzsvar trūkums tika ignorēts. Tieši tāpēc pagājuši nedēļa 12. maijā komisija prezentēja ambiciozu pasākumu kopumu, lai stiprinātu ekonomisko pārvaldību Eiropā. Mēs vēlamies stiprināt uh, preventīvo budžetu uzraudzību, risināt uh, līdzsvar trūkumu makroekonomiskas jomā un izveidot pastāvīgu un stingru ietvaru krīzes pārvaldībai. Es rēķinos ar parlamenta atbalstu šajā svarīgajā priekšlikumā. Šie priekšlikumi uh, ir uh, tādi, kas varētu padarīt Eiropas 2020. gada stratēģiju veiksmīgu. Mūsu priekšlikumi ir balstīti uz diviem principiem. Pirmkārt, prevencija vienmēr ir labāka nekā problēma risināšana, nerunājot nemaz par uh, to, ka nedrīkst ļaut izraisīties krīzei. Otrakārt, uh, stiprāka uh, fiskālā uzraudzība ir jāpapli, jāpapildina ar makroekonomisko uzraudzību, lai pievērstos um, uh, ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai, atgrieztos uz šī ceļa. Mūsu priekšlikums sastāv no trījiem blokiem. Pirmkārt, mums ir jāstiprina uh, preventīvie un uh, korektīvie pasākumi stabilitātes un izaugsmas paktā, kas uh, ir. Uh, stūrakmens. Tātad stūrakmens um, veiksmīgai attīstībai ir fiskālās politikas uh, saskaņošana. Ir uh, jārūpējas par to, lai dalību valstu budžeta atbilstu Eiropas prasībām lai neizraisītos uh, risks, lai nerastos risks Eirozonai un citām valstīm. Gribētu ļoti skaidri to teikt. Tas nenozīmēs, ka uh, tiks pētīti un kontrolēti nacionālajie budžeti pozīcija pa pozīcijai. Mums nav ne tāda vēlme to darīt, ne tāda resursa, ka mēs to varētu izdarīt. Tā vietā mēs uh, analizēsim uh, plašākās budžeta vadlīnijas savstarpēji pirms uh, nacionālo budžetu projekti uh, no valdību puses tiks iesniegti parlamentiem. Un tas balstās uz uh, līgumu, ka līgumā noteikto noteikumu, ka eh, Eiropas Savienība var eh, prasīt saskaņot rīcību no dalību valstīm. Daži ir kritizējuši, ka tas esot parlamentārās suverenitātes pārkāpums. Es kā pats eh, bijušais gan nacionālā, gan Eiropas parlamenta deputāts ļoti labi saprotu, kādas ir bāžas par parlamentu pilnvaru zaudēšanu. Un tomēr visi taču saprot, ka te nav runa par demokrātijas pārkāpšanu vai parlamentu apiešanu, bet ir runa par to, ka jānodrošina, ka mūsu dalībvalstis ievēro tos noteikumus, kurus eh, tās ir lēmušas ievērot. Proti, ja ir pārkāpumi, tad tas ir jāatklāj un mums ir jāievērš, jāievieš tāda patiesa Eiropas dimensija politikas veidošanā Eiropā. Nav uh, jēgas tikai skriet pakaļ starptautiskiem lēmumiem Eirozonā un Eiropas Savienībā. Mēs ļoti labi zinām, ka nacionālajiem lēmumiem ir uh, ietekme arī ārpus valstīm, un tāpēc uh, būs jākoordinē rīcība Eiropas līmenī pirms šie nacionālajie lēmumi tiek pieņemti. Otrs eh, jautājuma bloks ir iet tālāk nekā tikai budžeta uzraudzība, ir arī makroekonomikas līmenī jā, jānodrošina līdzsvars. Tas nozīmē, ka uh, eh, konkurētspēja uh, eh, ir ļoti būtiska un uh, ir at, palielinājusies atšķirības starp uh, dalību valstīm budžeta ziņā. Uh, Tātad tām ir daudz dalībvalsts, kurām ir pārpalikumi un ir daudz, kam ir liela parādi. Mums ir eh, jārisina problēmas, kad tās tikko ir radušās un pirms tās ir pārvērtušās krīzē. Tāpēc mēs piedāvājam definēt indikātorus uh, un kritēriju virkni, uh, agrīno brīdināšanu, uh, lai varētu šādas situācijas pārvaldīt. Šie indikātori varētu būt, piemēram, uh, darba spēka vienības, izmaksu attīstība, tekošā konta attīstība un tā tālāk. Un uh, tas ir skaidri redzams arī, ka tas nenozīmē, ka mēs vēlētos vājināt kaut kādu valstu eksporta uh, konkurētspēju. Nē, tā, tā vietā mums ir jānodrošina vienmērīga ekonomikas izaugsma visā Eiropā. Uh, Tātad mums ir jāveicina uh, konkurētspēja eksportam un uh, tur, kur tas ir vajadzīgs, arī vietējais pieprasījums un kur tas ir iespējams. Tas ir tas veids, kā uh, ir jāspēlē kā Eiropas komandai visas Eiropas labā. Treškārt, uh, mums ir ļoti labi jāsaprot, ka mēs, uh, mums vienmēr ir uh, jānovēro situācija, mums ir jābūt stingram ietveram krīzes pārvaldībai Eirozonas dalību valstīs. Pagaidu mehānisms, kas tika izveidots 10. maijā, ir uh, drosmīgs pirmais solis šajā virzienā, bet vidējā līdz ilgtermiņā komisija nāks klajā ar pastāvīgāku mehānismu, kur būs strikti politiski nosacījumi un, protams, ir jāmācās arī no nesenās pieredzes. Jā, mums ir jāizvēlās no uh, nelabās prakses izplatīšanās, un tāpēc mums ir jāpie, jāveido šis mehānisms tik nepievilcīgs, lai valstīm nebūtu kārdinājums to izmantot. Bet uh, skaidrs ir tas, ka mm, ugunsdzēsējiem vienmēr ir jābūt gataviem uh, gadījumā, ja izceļas ugunsgrēks, nevis tad, kad uh, ir izcēlies jau plašs un, meža ugunsgrēks, tad mēģināt savākt šo uh, ugunsdzēsēju brigādi. Priekšstādātāji godātie deputāti noslēgumā gribētu teikt, ka šie komisijas priekšlikumi broģē ceļu uh, Uh, milzīgam uh, pavērsienam Eiropas ekonomikas pārvaldībā, un es gribētu pievērst jūs uzmanību arī ļoti būtiskam lēmumam, kas tika pieņemts tajā pašā dienā, kad mēs pieņēmām šos priekšlikums. Tātad tika izteikts ieteikums, priekšlikums tātad pieņemta Igaunija Eirozonā, balstoties uz sasniegto. Uh, Uh, vidējais parāds uh, Eiropā šobrīd ir apmēram 75%, Igaunijā tie ir 7,5%, tātad 7,5%. Un tas ir tādā ilgtspējīgā veidā. Šis priekšlikums uh, sūta skaidru signālu visiem, ka Eirozona uh, saglabās savu stāju un ilgtspējīgas uh, finanšu politikas eh, būs eh, veiksmīgs instruments šeit. Tātad mēs padziļināsim ekonomisko pārvaldību eh, Eiropā un paplašināsim arī tālāk Eirozonu. Tātad Eiropas monetāro savienību ir jāturpina attīstīt un pildīt ar dzīvību. Paldies! Paldies, komisār, par to, ka piedāvājāt mums uzklausīt eh, komisijas pozīciju. Un tagad Tautas partijas vār, grupas vārdā tās priekšsēdētājs Žozefs Dols. Lēga. Priekšsēdētāji, darbie kolēģi, Eiropa beidzot ir rieģējusi, valstu un valdību vadītāji ir beidzot sākuši izvērtēt problēmas apjomu desmit eh, dienās, lēmjot par um, mūsu uh, atbalsta, valūtas atbalsta plānu, plānu, uh, kas uh, ir tomēr nepietiekams un E, kuram ir jāpiemēro arī nacionālo budžetu samazinājuma pasākumu, budžeta saskaņošanas pasākumi, sociālie, fiskālie pasākumi 27 valstu vidu. Es domāju, ka mēs to atkārtojam visu šorīt un nu, jau e, vairākas dienas mēs visu vienu un to pašu atkārtojam. Plāns, kas tika pabeigts e, pagājušajā trešdienā komisijā, lai varētu stiprināt uzraudzību un uh, Eh, nodrošināt stabilitātes paktu ievērošanu. No dāmas un kungi, mēs netiksim galā bez visiem šiem pasākumiem mēs netiksim galā bez politiskās drosmes, jo tie pasākumi, ko jau mēs esam varējuši veikt kopīgi Eiropas līmenī un individuāli eh, dalībvalstu līmenī, mums tie ir jāizteno šobrīd, un tas attiec gan uz labējo, gan uz kreiso valdībām. Šī drosme, diemžēl, tika palaista garām Bundestāga balsojumā par Eiropas plānu. Bet no šī visa mums ir jāizdara kāda secinājuma. Pirmais ir tāds, ka ir jāapzinās patiesība pār uh, eh, valstu budžetiem, par nacionālo valstu norēķinu stāvokli, tieši tāpat kā mēs to zinām par Eiropas uh, norēķinu stāvokli. Es uh, aicinu sankcionēt un ne tikai vienkārši un kautrīgi nosodīt ikvienu valsti, kur neiztenotu savas saistības. Jūs zināt, ka mēs visi baidāmies no radariem uz autoceļiem, ka mēs visi baidāmies izvairāmies no soda punktiem mūsu braukšanas tiesībās. Mēs tā esam um, Mēs tādu esam izveidot, tāpēc ir jāparedz sankcijas. Tas ir nozīmīgi. Otrais secinājums. 27 valstīm ir daudz vairāk jādomā par budžeta orientācijām. Komisija ir pagājušajā nedēļā to pieprasījusi. Es pats esmu to pieprasījis šajā sēžu zālē pirms dažām nedēļām. Es zinu, ka tas tracina dalība valstis, ka tām pieprasa koncentrēties, bet ir jāzina, ka dalība valstis. Eh, Eh, dalībvalstīm būs jāpierod pie tā, ka tās var tikt eh, trācinātas un tās nedzīvo uz eh, vientuļas salas un tās, tām ir vienota valūta un budžeta ir jābūt budžeta disciplīnai. Tāpēc mums ir jārunā par so, sociālo un fiskālo politiku, jo vēlreiz, lai gan es saprotu atsevišķu savu, savas valsts pārstāvju dusmas saistībā ar tiem, kuri uh, vēlas iet pensijā ātrāk. Un eh, tālāk trešais secinājums no šīs krīzes. Eiro var būt dzīvot spējīgs tikai tad, ja mēs visi pie tā strādāsim. E, es e, e, ne, ne, nevēlos citēt Obamas padomnieku, kurš sacīja, ka eiro var Eh, sagrūt, ja mēs nemainīsim savu, eh, savu eh, monetāro kultūru. No Īstermiņa plāniem ir jāpāriet pie vidēja un ilgatermiņa vārdiem, un arī mums ir jādomā par uh, lielākām pilnvarām. Mana pieprasa uh, lai eiro at, veic savu atmodu, lai komisija veic savu darbu, lai eh, tā piemēro eh, terapiju, bonus malus punktus dalībvalstīm, lai tā domā par sankcijām un par apbalvojumiem veiksmes gadījumos. Olī Rēns nedrīkst baidīties no šādiem pasākumiem, tādējādi viņš sniegs lielu pakalpojumu gan dalībvalstīm, gan eiropiešiem. Lielā problēma, ar ko saskars mūsu līdzpilsoņi, visā šajās eh, sanāksmēs ir tās, vai mūsu eh, krāja grāmatiņas vēl aizvien ir garantētas. Tas attiec ir īpaši uz tiem, kas ir nostrādājuši visu savu dzīvi, lai būtu kaut ko uzkrājuši. Un tāpēc mums viņiem ir jāgarantē tas, ka viņu uzkrājumi netiek skārti. Un tikai šajā kontekstā, dāmas un kungi, stratēģija 2020 būs ar kādu nozīmi. Un tikai tāds, ja mēs atkal kļūstam nopietni, ja mēs, ja mēs strādāsim visi pret, pret bezdarbu, lai mēs varētu veidot jaunas darba vietas, eh, paplašināt inovācijas pētījumus, eh, tāds Pie tā ir jāstrādā mums visiem, Eiropas deputātiem, ierēģiem, mums ir jābūt par piemēru pretējā gadījumā, mēs nebūsim ticami. Es esmu jau pārdzīvojis eh, vairākas krīzes savā dzīvē, ļoti smagas, un es gribētu, lai šī krīze būtu kā jauns sākuma punkts Eiropai un Eiropas līdzpilsoņiem. Paldies par jūsu uzmanību! Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies priekšsēdētāji, eh, tautas partijas priekšsēdētāji. Un tagad. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi! Ja kolēģi, kolēģis, es domāju, ka. Šīs debates risinās Eiropas Savienībai ļoti nopietnā un apdraudošā situācijā. Gadu desmitiem ilgi mēs esam ļāvuši lietām iet savu gaiti. Tie ir bijuši gadu desmiti, kur katrs dabūja pa galvu, e, kurš e, runāja, e, mēģināja apšaubīt kapitālisma sistēmas pozitīvās īpašības. Šī ekonomikas sistēma mūs ieveda visdziļākajā finanšu, ekonomikas un nodarbinātības krīzē kopš otrā pasaules kara beigām, un arī visdziļākajā morālajā un leģitimācijas eh, krīzē eh, kopš otrā pasaules eh, kara. Šī sistēma ir nepareiza. Tā padaļai ir nemorāliska, amorāla. Tā ir perversa sistēma. Es eh, minēšu piemēru, par ko es runāju. Daudz mūsu iedzīvotāju mm, nesaprot mūsu ekspertu žargonu. Eh, kas ir tirdzniecībā ar, eh, ar kredītu mīmaiņu? darījumiem ar kredītu, apdrošināšanām un citām jautājumiem. Jūs varat noslēgt apdrošināšanu, kura pēc tam tiek izmantota kā tirdzniecības prece. Piemēram, Jozefa Dola skaistā eh, zemnieku saimniecība noteikti ir apgūru, apdrošināta pret ugunsgrēkiem. Ja es gribu nopirkt viņa apdrošināšanu, kā Martins Šulcs, Un tajā gadījumā, ja viņa māja nodeg, es saņemu apdrošināšanas summu, nevis viņš. Nu, tad mē, man vajag tikai sarunāt eh, kādu tipu, kas nodedzina viņa saimniecību, un es esmu kungs un ķēniņš. Uh, un tāda sistēma ir perversa bet mēs runājam tieši par šādiem mehānismiem dzīvē. Un tie jau nav uzjautrinoši piemēri, e, bet galu galā tie ir Kalifornijas skolotāju arotbiedrības pensiju fonds, kurš caurs e, hedžu fondu gandrīz vai nopirka e, Vācijas avio līdzsabiedrība. Katrā ziņā tas darījums neizdevās, bet šis pensiju fonds cieta neveiksmi. Un skolotāju paudze, kas 40 gadus ir maksājuši savas iemaksas, ir, ga, ir bankrotējusi. Šī ir sistēma, kurai ir jādara gals. Tagad eh, laiks izteikties valdībām. Mēs jau dzirdējām jūsu te, te, teikto Garedo kungs un jūsu Rēna kungs izteikumus, bet mums ir jārēģē. Mēs reaģējam, manuprāt, par vēlu. Daudz ko varējām izdarīt jau agrāk, to mēs esam arī pieprasījuši. Pat labam mēs nodarbojamies ar hedge fondiem, bet eh, kas būs ar Eiropas reitingu aģentūru? Vai ir normāli, ka amerikāņu reitinga aģentūra tajā laikā, kad eh, Grieķijas eh, sasniedza savu augstāko punktu, pievērsās Portugālai. Kas izlemj par tautām? Ir nepieciešams šādas institūcijas kontrolēt. Un ne tikai tagad, to vajadzēja izdarīt jau sen. Sen mēs to prasījām, sen šis lūgums tika noraidīts. Un to noraidīja tās valdības, kuras šodien grib krī, uzņemties krīzes pārvaldītāja lomu. Kolēģi Langena kungs, es zinu, ka jūs eh, šodien pēcpusdienā iesniegsiet pieteikumu, lai karnevāla dienā nenotiktu parlamenta sēde. Tas ir jauki un brīnišķīgi, bet šeit katra parlamenta sēdes diena ir karnevāls, lai cik skumji tas nebūtu. Mums ir uzdevumi. Uh, kas mums ir jārisina ar institūcijām. Mums ir it kā ekonomiskā un monetārā savienība. Mums ir ekonomiskās savienības nav, mums ir tikai valūtas savienība. Mums ir Eiropa kā lopatu deķītis, kurā 16 suverēnas valstis nespēja koordinēt savu ekonomikas politiku. Šī politika ir eh, dažkārt pat pretrunīga vienotā valūtas telpā Mūsu skaistā Kalifornija ir bankrotējusi, bet dolāru tas neskar. Ja, eh, jo eh, Kalifornijas eh, ekonomika ir ASV vienotā telpā, bet, ja, grie, bet Eiropas Savienībā rodas krīze Grieķijas dēļ, kuras devums ir tikai 2,8%. Mums ir e, runa par smagu leģitimācijas krīzi. Cilvēki piedzīvo to, ka šī ekonomikas sistēma nefunkcionē, un viņi tai ir zaudējuši ticību. Viņi piedzīvo situāciju, kad valsts e, institūcijas ir šīs e, sistēmas gūstekņi un tāpēc arī cilvēki netic šīm institūcijām. Šajā fāzē ir daudzums, eh, daudz cilvēku, kuri šajos te globalizētajos Eiropas izaicinājumos meklē patvērumu nacionālajā retorikā. Trīskāršas pretrunas, eh, uzticības krīze mūsu sistēmā, valsts institūcijās un atkāpšanās no eh, pārvalstu institūcijām nacionālajās institūcijās Tās ir jūkas, kuras eh, kopumā apdrauda Eiropas Savienību. Tāpēc mums ir vajadzīga ekonomikas valdība, mums ir vajadzīgs pietiekams spēks, lai īstenotu savus noteikumus. Un visbeidzot, Jozefam Dolam vajadzētu beigt kritizēt citas partijas. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies. Un tagad liberāļu grupas vārdā Gīs Verhofstāds. Es nedomāju, ka nacionālistiska, ne arī marksistiska retorika radīs mums risinājumus izkļūšanai no krīzes. Tas, ko mēs piedzīvojam šodien priekšsēdētāji, manuprāt, tā nav monetāra krīze Eiropas Savienībā pat. Uh, ne mūsu vienotās valūtas krīze, bet gan Eiropas Savienības pārvaldības krīze. To mēs piedzīvojam šobrīd. Tā ir krīze pat eh, dalībvalstu apsēstībai, kuras domā, kā ar savām starpvaldību metodēm tās var atrisināt problēmas Eiropā. Kamēr monetārā zona ir jāpārvalda ar vienotu metodi, ar kopienas metodi, kopīgu metodi, balstoties uz Eiropas interesēm un nevis ar kādu nacionālu interešu arotbiedrību, kas mēģina diktēt noteikumus Eiropas eh, Savienības padomei un komisijai. Man ir vairāk vēstījumu šajās debatēs. Pirmais vēstījums Garīdo kungs ir paredzēts padomei varbūt eh, tagad eh, es varētu lūgt eh, Spānijas prezidentūras pārstāvis apklust krīzes sakarā, jo katru reizi, kad mēs atradām risinājumu krīzei, ir vienmēr kāds valsts vadītājs, kurš parādās un sabotē sabotē lēmumu. Es domāju, ka pirmkārt ir jālūdz padomēji aplūkt, aplust mazliet, ļoti eh, dot iespēju pastrādāt Eiropas komisijai, centrālai bankai, lai varētu virzīt uz priekšus risinājumus. Otrais vēstījums ir komisijai. Apsveicu Olirēnu par drosmīgo lēmumu pagājušajā trešdienā, kas tika pieņems, bet es domāju, ka komisijai ir jādara vairākam ir izveidot darba grupa. Šī darba grupa pad, eh, komisijā sanāks kopā, lai eh, rastu risinājumu uz oktobra vai gada beigām. Un es vēlos teikt, ka tas ir krietni par vēlu. Komisija ir iniciatīvas tiesības un. Uh, Tai ir jānāk klajā ar globālu ambiciozu eh, paketi tuvāko nedēļu un mēnešu laikā. Nevar gaidīt task force no darba grupas eh, padomē, lai zinātu, kas ir izdarīts, bet ir iniciatīva šeit jāuzņemas komisijai, un komisija jāuzņemas iniciatīva par globālu paketi, ko tā var likt padomē uz galda un parlamentam uz galda ar, manuprāt, četriem elementiem. Pirmkārt, stiprināt stabilitātes paktu ir jāparedz sankcijas, un es atbalstu, es domāju, ka viss to var darīt. Es atbalstu Rēna kungu ideju, ka šajā paketē, ja nacionālajie eh, parlamenti pirms tie apstiprina savus budžetus, ir arī pārbaudi, ko veic Eiropas komisija. Un tas nav subsidiertāts jautājums vai tu subsidiertāts trūkuma jautājums, bet lo lojalitātes jautājums, lojalitātes stabilitātes un paktam un eiro. Mēs nevaram no vienas puses teikt, lūk, mēs esam. Uh, šī stabilitātes un e, pakta un eirozonas locekļi, bet kas attiecas uz budžetu, e, tad mums nekā nav kopīga ar eiro. E, tā ir mūsu kompetence, tīri nacionāla. Otrkārt, es domāju, ka šajā paketē ir jāiestrādā stratēģija 2020, kas ir pārliecinoša. Un šobrīd, Garīdo kungs, viss, kas ir padomēji uz galda, nav pārliecinošs. Jūs eh, izdarīsiet secinājums jūnijā, bet ko tad jūs secināsiet arī jūnijā par stratēģiju 2020? Tieši to pašu, ko par Lisabonas stratēģiju, kur izgāzās atkal atvērts koordinācijas metode. Lūk, ja jūs eh, nopietni strādājat padomē, tad ir šobrīd jādod komisijai visi instrumenti lai viņi varētu vadīt šo stratēģiju 2020, ekonomisko stratēģiju, lai izkļūtu no krīzes. Trešais pasākums, kas ir jāveic, ir Eiropas monetārais fonds kam ir jānomaina stabilitātes mehānisms, kāds ir bijis šobrīd, jo šis stabilitātes mehānisms, jūs pats Rienkungs sacījāt, tas nebūs pietiekams. Tas atkal viņi ir uh, E, veidojuši e, starpvaldību mehānismu, kuri nepieciešamas vienbalsīgums. Tā, tāda sistēma nevar darboties. Un ir nepieciešams Eiropas valūtas fonds, kuru pārvalda Eiropas komisija. Ja nepieciešams Eiropas centrālā banka un nevis, nevis e, nevis lēmumi, ko pieņem seš, seš, vai nepieņem 16 Eiropas eirozonas dalībvalstis. Tāpēc, Renkungs, ir nepieciešams ambīcijas drosme nolikt uz sarunu galda gan eh, padomei, gan parlamentam ambiciozu paketi. Paldies eh, par šo uzstāšanos. Un tagad zaļo grupas vārdā. Harmsa kundze. Priekšsādātāja kungs, cienītās dāmas, godātie kungi, mūsu politiskā grupa atkal izlēma uh, izturēties pozitīvi attiecībā pret uh, finanšu stabilizācijas mehānismu, kas eh, Briselē pirms eh, gandrīz divām nedēļām tika pieņemts. Mēs šo atbalstu saistām ar viennozīmīgu atziņu, ka ir jāveido kopīga ekonomikas politika un vairāk kopīgas finanšu politikas ir vajadzīgs. Tas mūsu politiskajai grupai nav nekas jauns. Mēs jau gadiem eh, tā uzskatām bet mēs šo apņemšanos Rēnekungs un godātais Spānijas prezidentūras pārstāvu, mēs to uh, arī sasaistām ar prasību beidzot nopietni izlemt Eiropas līmenī, izlemt, uh, ka turpmāk neapkarosim tikai krīzes simptomus, bet uh, visus krīzes izaicinājumus skatīt. Mūsu analīze nozīmē to, ka uh, Kopš 2008. gada mēs e, cīnāmies tikai pret simptomiem. Jau kopš 2008. E, gada, kad e, bankrotēja Lehman Brothers, mēs visu laiku tikai glābjam bankas. Un mums tas ir jāsaka, jābūt godīgiem pret pilsoņiem. Iepriekšējā nedēļas nogalē netika stabilizēts eiro, tad tikai eh, ļoti daudzas eh, franču un eh, vācu bankas tika izglābtas. To mēs pēc tam varējām redzēt no biežas kursiem. Mēs redzējām, kas ir noticis. Bet no šīs glābšanas mums ir jāizkļūst. Mums ir jāpāriet uz citām metodēm. Tas jau maksā miljardus un miljardus. Mēs nemaz vairs nezinām, kur mēs ņemsim šo naudu. Un tad, kad mēs paraugāmies uz vienošanos ECOFIN, uh, tad mēs redzam, ka mēs uh, spēram tikai tādus mini mazus solīšus regulējumu virzienā. Uh, to mēs šodien prasām kā galveno prasību. Valstī ir uh, jāatgriežas finanšu tirgos ļoti izlēmīgi, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka bankas un spekulanti tur mūs gūstā, tā kā valstis eh, bankas var būt sistēmiski uh, nozīmīgas, bet eh, šai sistēmā taču kaut kas ir ļoti nepareizi, ja politika uh, to pieļauj, ka mēs uh, vienmēr tiekam nospiesti malā līdz pat eksistences robežai. Uh, Es gribētu minēt eh, dažas lietas, kas ir jāpieņem un ir eh, pazīmes, ka dažās Eiropas Savienības valstīs eh, iet jau pareizajā virzienā, bet mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības līmenī ir jāpār, jāizliedz visi šie saindētie dokumenti, papīri, vērtspapīri, ka īsā pārdošana ir jāizliedz un ka finanšu transakciju nodoklim uh, vairs uh, nedrīkst nekas stāties ceļā, to ir jādara, tā, par to nav tikai jārunā, mums ir vajadzīgs šāds nodoklis un uh, ko mēs uh, darām ar valsts uh, līdzekļiem, tas ir, uh, par to ir jārunā banku un spekulantu uh, Uh, pieņemšana, tātad viņu atbildība par to ir tiešām, uh, te ir jārīkojas, ne tikai par to jārunā. Un to šis nodoklis varētu nodrošināt. Un otra lieta, kas man ļoti nodarbina, ir uh, saskaņotas budžeta politikas nākotnē Eiropas Savienībā budžeta disciplīna. Šo vārdu es ļoti labi zinu no Vācijas, bet es gribētu piedāvāt, ka mēs kopā, tātad saistībā ar krīžu pārvaldību un uh, vienojoties par 2020. gadu stratēģiju, ka mums vajadzētu arī vienoties, ko mēs īsti gribam, ko mēs vēlamies, ko dalībvalsts, ko Eiropa mūsu pilsoņiem pēc pieciem vai desmit gadiem, uh, ko tai vajadzētu prezentēt uh, valsts atbildības līmenī, vai Eiropas stratēģijai vajadzētu būt tādai, ka mēs cīnāmies pret valsts sociālo atbildību. Es gribētu zināt, kā jūs to uzskatāt, kā jūs to redzat. Eh, bibliotēkas, bērnu dārs, vecu cilvēku aprūpa, slimnīcas, teātri, muzeji. Daniels Kons Bendits pirms eh, nedēļas teica, ka Grieķija ir vajadzīgs vairāk laika, lai uh, īstenotu savu sanācijas plānu. Es zinu, kāda ir katastrofālā finanšu situācija daudzās dalībvalstīs. valstīs Šeit daudziem uh, ir vajadzīgs laiks, uh, lai to uh, izdarītu, bet uh, tagad uh, cieņa tātad pret šo sociālo jomu tas nebūtu pareizi. Tagad ir jāīsteno uh, Eh, tāda piesardzīga politika un eh, paauģu solidaritāte. Mēs, kā zaļie Vācijā, vienmēr esam atbalstījuši šādu politiku. Un visbeidzot gribētu pateikt, ka klimata politika, ilgspējīga attīstība, eh, ka to tagad nostumt malā, kā tas izskatās, tas tiešām būtu tāpat kā īstenot vēlna scenāriju Mūsu ražošana ir jāpārveido ilgtspējīga eh, sabiedriskā transporta pārorganizācija. Tas viss nedrīkst zaudēt nozīmī. Mums ir jānodrošina darba vietas ar jauninājumiem, ar uh, nākotnes uh, spējīgiem produktiem, un tur ir vajadzīga nauda. Un dāmas un kungi, it kā ir tabū runāt par jauniem nodokļiem, bet es gribētu pateikt, ka es šodien esmu uh, pārliecināta, ka mēs no šīs kļū, krīzes neizkļūsim, ja mēs šo tabū uzturēsim spēkā, ka valstī ir jāievieš jauni nodokļi. Paldies, priekšsēdētāji! Činkuje, e, Paldies! Un tagad. Eiropas konservatoru un reformistu vārdā Timotīs Kirkops. Jā, ir kļuvis raksturīgi tas, ka vairāk tie, kuri runā Eiropas Savienības vārdā, domā, ka integrācija ir visas ikvienas problēmas risinājums. Bet Eiropai ļoti bieži pietrūks nevis papildus mehānismi, bet politiskā griba, lai iztenot saistības, kas jau ir, ko tā ir uzņēmusies, bet nav iztenots. Un tāpēc es no sirds ceru, ka Eiropa 2020 G20 iniciatīvu, kur pilnīgi noteikti ir nepieciešama, lai varētu risināt krīzes jautājumus, neizgāžās tieši tāpēc. Runājot par Eirozonas krīzi, mums ir tik teikts, ka, lai izvairītos no šādas krīzes nākotnē Eiropas Savienībai, ir ir jāpārskata komisijai, jāpiešķir komisijai pilnvars pārskatīt budžeta projektus, ieviest sankcijas, bet eh, budžeta projektiem jau ir jābūt eh, pieejamiem. Tie vienkārši ir neprecīzi un slikti kontrolēti. Analizējot eh, datus, mēs redzam, ka E, ka šādi pasākumi jau bija paredzēti, sankcijas bija paredzētas, vienkārši tās nebija ticams, un to apjoma e, palielināšana nebūtu nepadarījis tās par nozīmīgākām. Vēl jau vairāk E, e, parāda emitēšana, e, kas varētu tiešā veidā garantēt aizdevumus, grauj pašus principus saprātīgam valsts, valsts finansēm, kur, kas mums būtu jāatbalsta. Mēs ECR grupā, mēs atbalstām tos, kuri ir par plašāku Eiropas Savienības ekonomiku, bet tas nozīmē, ka dalībvalstīm ir jāstrādā nopietnāk, jābūt godīgiem viens pret vienam pret otru un jāizteno savas, savas saistības. Komisija cer, ka ar tās priekšlikumiem tā varēs padziļināt monetāro un ekonomisko savienību. Savukārt, angļu versija tekstam Marta samitam at attiecas uz pārvaldību, uz ko, par ko runā arī komisija. Savukārt franču valodas versija par valdību, e, par centralizētu e, Eiropas ekonomisku valdību. Tik tiešām tā ir, tas ir, tas ir ļoti ambiciozi, bet priekšsēdētāji tas neatrisinās visas problēmas dalībvalstīs un ne arī Eiropas Savienībā kā tādā. Paldies! Prie, un tagad eh, goja grupas vārdā Lotārs Biski. Priekšsēdētāja kungs, eh, pagājušā padome norāda uz to, ka notiks lielas pārmaiņas. Tas, ko mēs pat labam piedzīvojam, tas ir pār, Eiropas politikas pārvaldības process Uh, un vai Lisabonā jau mēs neslavējām parlamenta lomas pastiprināšanas uh, uh, slavēta? Pat laban ir vienošanās par valdībām par ļoti lielu summu izdošanos. Parlamentiem līdz šim ir bijis pārāk maz iespēju ko pateikt, un mums pret šo situāciju ir jāaizsargājas. Izmantotās metodes Eh, panākt to, ka tiek piešķirtas milzīgas summas, lai glābtu bankas, eh, lai glābtu kazino kapitālismu, bet eh, ir zināma vilcināšanās domājot par, vilst, par valstīm. Un tad izdevās atrast 57 miljonus eiro, un jautājums ir, kas glābs attīstību. Es domāju, ka te mums ir runa par banku glābšanu. Eiropas Savienība ir jābūt vairāk nekā brīvam iekšējam tirgam ar vienu valūtu. Par Rozolo ir taisnība, ja viņš saka, ka bez ekonomikas savienības varam aizmirst monetāro savienību. Tomēr mēs vēl nevaram saskatīt skaidras kontūras. Atsauce uz neveiksmīgo stabilitātes un izaugsmes paktu ir diezgan maz sasaistītas ar eh, koordinēto ekonomikas politiku. Mums trūkst sociālās savienības, mums trūkst ilgspējīga finanšu sektora re regulācija, koordinētas finanšu un algu politikas. Mums trūkst finanšu transakciju nodokļa, par kuru mēs ilgi runājam, bet tikai runājam. Ir pienācis laiks, kad Eiropas Savienības institūcijas nodrošina sociālo valsti un nestrādā tam pretī, tai pretī. Un tieši tāpēc Grieķija un citas valstis eh, baidās, jo redz, kādi tiek spērti soļi sociālajā jomā. Ir laiks pat padomāt par sociālajiem eh, pasākumiem. Cīnoties pret finanšu tirgus krīzi, mēs kustamies uz priekšu gliemeža ātrumā. Eh, ņemot vērā, ka spekulācijas pātrinās ļoti ātri, tas ir daudz par maz un uh, ir nepareizi uh, miljārdus uh, socializēt kā zaudējumus un uh, peļņu privatizēt. Bankas nedrīkst eh, eh, izmantot nodokļu maksājumu ar valstu atbalstu. Es esmu drošs un pārliecināts, ka pašreizējos apstākļos banku laupītāja jēdziens būs jādefinē par jaunu. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad eh, Nikita Vēlā. Paldies, un nākošais runātājs Cavēlā. Paldies, komisāra kungs. Es gribu izmantot šo iespēju, lai varētu jums pateikties personiski par uh, ļoti efektīvo darbu, ko jūs esat paveikuši sakarā ar krīzi, ar kur saskārusies man valsts Grieķija. Un es arī gribētu pateikties visām Eiropas parlamenta grupām par atbalstu un solidaritāti, ko tās ir apliecinājušas Grieķijas sakarā. Dāmas un kungi, komisārkungs, man ir trīs priekšlikumi. Un es vēlētos, dārgie kolēģi, lūgt jūsu atbalstu šiem priekšlikumiem, kas attiecas uz pastāvīgi instrumenta pieņemšanu ekonomiskai pārvaldībai. Brīgeli institūts, e, kas ir e, sava veida domu tvērtne, e, piedāvā sekojošo, lai Eiropas centrālā banka garantētu savus e, Eiropas obligācijas e, 60% apjomā no ikvienas valsts IKP. Un pilnīgi viss, kas pārsniedz šos 60%, e, tas ir jāizņemas pēc tirgus nosacījumiem e, un ar ar attiecīgu procentu likmi. Lūk, tas būtu mūsu priekšlikums pastāvīgam instrumentam ekonomikas pārvaldības ietvaros. Nevajadzētu šeit domāt par jaunu mehānismu veidošanu. Tas nozīmē, ka mēs ļoti drīz varētu to pieņemt. Tālāk divi ad hoc priekšlikumi Grieķijas sakarā. Startautiskais valūtas fonds pagarinās parāda atmaksāšanas termiņu Grieķijai no trim uz pieciem gadiem. Ja šis pagarinājums tiek pieņemts arī no Eiropiešu puses, no to puses, kuri mums ir aizdevuši, tad Grieķija varētu realistiskākā veidā atmaksāt savu parādu, un tas būtu labs un pareizs vēstījums gan Grieķijai, gan tirgiem. Otrais priekšlikums summas apjoms, kas ir paredzēts Grieķijai, varētu tikt izmantots, lai atmaksātu mūsu obligācijas, un viens no pārvaldības veidiem būtu sekojošais. Eiropas Savienība varētu atbloķēt resursus, kas tiks izmaksāt Grieķijai nākotnē, lai tie tiktu izmantoti Grieķijas ekonomikas attīstībai. Pašreizējā brīdī Grieķijas valdība saņem finansējumus mēģina palielināt finansējumu, lai mazinātu šo parādu. Tas nozīmē, ka, ka šī iemesla pēc, un tāpēc arī es to sacīju, ir jāsniedz atbalsts attīstības pūliņiem. Un visbeidzot, es vēlos, lai Grieķijas krīze būtu vienīgā cena, ko maksātu Eiropas Savienība. par kļūdām ekonomiskajā pārvaldībā un pasākumiem, kas bija jāveic no nu jau pirms desmit gadiem un eh, cerēsim, ka tas neaprobežosies tikai ar Grieķijas krīzi. Jā, jūs sacījāt, mums visu, ko jūs sacījāt, bija ļoti interesants, bet jūs pārsniedzāt savu runas laiku, tāpēc es gribētu lūgt pieturēties pie atvēlētā. Tāpēc nākošajā reizē lūdzu tomēr ievērojiet to laiku, kas jums ir atvēlēts. Reglamenta jautājums. Priekšsēdētāji, kad jūs kļuvāt par parlamentu priekšsēdētāju, jūs sacījāt, ka jūs izturēsieties pret visām eh, partijām eh, vienlīdzīgi. Šulca kungs runāja divas minūtes ilgāk, visas eh, grupas runāja divas minūtes vai dažas minūtes ilgāk. Kāpēc tad tagad tāda atšķirīga attieksme? Es Eh, vēlos sacīt, ka laiks tiek kontrolēts visiem. Iespējams, ka dažas, dažas sekundes kāds pārsniedz savu runas laiku, bet bet pēdējais runātājs pārsniedza krietni vien ilgāk sev atvēlēto laiku. Mēs runājam par Grieķijas krīzi, un šis temats man šķiet ļoti nozīmīgs, taču es parasti nepieļauju pārsniegt runas laiku, taču reizēm ir arī ļoti svarīga uzstāšanās. Un nākošais runātājs ir Sosa Vagners pārstāvēs pie grupām nepiedarošs deputātus. Ir bijis nepieciešams priekšsēdētāji lai saskarot izvairīties no ekonomiska bezdibeņa, lai dalība valstu eh, vadītāji un valstu vadītāji izprast situāciju. Un eh, šajā virzienā ir paredzēti pasākumi tādi kā vet, eh, atsacīšanās no vetotiesībām un, lai gan varbūt pārāk vēla, mēs tomēr Eh, aptvērām, ka kuģojam vienā un tajā pašajā laik, laivā un mēs nedrīkstam rīkotos improvizēti. Taču vai šī attieksme ir tikai atkāpe, vai, vai tomēr pilnīgi pretējs sākums patiesai ekonomiskai pārvaldībai, jo mums ir nepieciešama pārvaldība un pietrūkst patiesas valdības, ja mēs vēlamies palikt uzticīgi Eiropas dibinātājiem. Un tāpēc mums ir jāveicina visas tās reformas, kas ir paredzētas, lai stiprinātu Eiropu un lai varētu padarīt, padarīt par realitāti e, budžeta un fiskālo disciplīnu. Pat ja mums ir kādas nostalģiskas atmiņas par e, par citiem laikiem. Stiprināt pārvaldību, stiprināt parlamentu ir vienīgā recepte, lai mēs varētu e, stiprināt Eiropu, kas pretējā gadījumā izzudīs kā ēnu uz visiem laikiem. Paldies! Paldies! Un nākošais runātājs Mēs pāriem pie runātājiem, e, kas uzstājas savā vārdā, un gribu sacīt, ka mēs piedalāmies ļoti svarīgās debatēs, kas ietekmēs visu Eiropas Savienības nākotni. E, tagad dod vārdu Vortmanai kolēģis divām ar pusminūtēm. E, uh, Priekšsēdētāja kungs. Es uh, uzzinu, es zinu uzzināju, ka Jozefa Dola eh, samiecībai degot vispirms ugunskrāks ir jānodzēš. Uh, Eh, tāpēc mēs atbalstām eh, padomes un komisijas eh, palīdzības pakotni. Nedēļas nogalē panāca vienošanos par simtiem miljardiem palīdzības pasākumu kopuma. Tas bija nepieciešams, tas bija trauksmes gadījums, un pat labam ir nepieciešami taupības pasākumi budžetā. Padome bija vienisprātis, un arī mums vajadzētu būt vienisprātis. Bet, ja es tagad paklausos eh, Šulce kungu, tad ir skaidrs, ka par vienprātību nevar būt nerunas. Šeit eh, visi parlamentā mēs gribam, lai būtu viena Eiropa, lai būtu ilgspējīga izaugsme un būtu pietiekami daudz darba vietu mūsu iedzīvotājiem, lai būtu veselīgi uzņēmumu. To mēs varam panākt tikai tagad, ja mums ir stabila valota un stabila ekonomika. Eh, ambicioza 2020 stratēģija, eh, tai ir nepieciešama izaugsmes pakotne, kura tiek eh, īstenota un ievērota. Mūsu panākumi ir atkarīgi no nopietnas ekonomikas pārvaldības. Un tas arī ir rezolūcijas kodols, par kuru mēs pat laban pagājušajā nedēļā arī diskutējām. Komisārs Rēns ir pelnījis mūsu atbalstu un būtu bezatbildīgi, kā mūsu sociālistiskie kolēģi attiec atteicis eh, sniegt atbalstu. Priekšsēdētāja kungs, eh, lai izvairoju, te jau nav runa par bezatbildīgu spekulantu eh, runu, bet attieksmi, bet par to radīja krīze. Komisāra, tātad mums vajadzētu strādāt ar priekšlikumiem, lai bezatbildīgo darbību ierobežotu finanšu tirgos. Paldies! Pan Hannes, 2 minūtes 30, bardzo proszę. Paldies, tagad uh, Svobodas kungs, lūdzu. Dārgais priekšsādātāji, dārgie kolēģi, Vortmanas skolas kundzei divkāršā veidā nav taisnība. Pirmkārt, mēs nemaz negribam, lai Dola kunga saimniecība degtu, mēs vispār negribam, lai kaut kas degtu, mēs gribam preventīvi rīkoties, tas ir mūsu mērķis, un otrkārt, mēs tiešām atbalstām tos pasākums, ko Rēna kungs piedāvāja. Uh, bet tie ir pārāk uh, īsi, pārāk mazi, tie nav pietiekami tālajoši, jo uh, daudz kas no šiem pasākumiem tiek piedāvāts tad, kad jau šī saimniecība deg. Jums ir uh, taisnība, ka mums ir jānovērš, lai uh, kaut kas vispār degtu. Garīdas kungs šodien teica, ka līdz izmisumam lēnā veidā šie pasākumi tika pieņemti. Uh, Un tiešām līdz izmisumam lēni mēs vispār aptvērām, kas ir noticis pēdējos desmit gados Eiropas Savienībā. Rēnkungs ļoti pamatot norādīja uz to, ka tās atšķirības, kas ir konkurencē, uh, konkurētspējā dalībvalstu vidū, ka, ka šīs atšķirības ir palielinājušās, par to mēs spriežam tikai tagad. Un ko jūs neminat, Rēna kungs, bet kas arī ir svarīgi, ka arī nabadzīgo un bagāto atšķirības ir palielinājušās. Ja mēs uh, Tātad mums tas ir jautājums par sociālo drošību un par sociālo politiku, bet tas dažus kungus neinteresē. Mēs, tātad kā tad jūs vēlamies šos stingros budžeta pasākums, kurus jūs pamatoti piedāvājat, kā jūs eh, vēlties tos izskaidrot pilsoņiem? Šo eirozonu uh, raksturo atšķirību palielināšanās starp nabadzīgajiem un uh, bagātajiem, un tāpēc arī ir uh, vairāk uh, protestu nekā vajadzētu šādu pasākumu uh, rezultātā. Un tāpēc mūsu prasība komisijām padomai ir pirmkārt tāda, ka mums ir jāsamazina šīs konkurences atšķirības, tam ir jāizdodas, un uh, mums ir jāspēj arī tādu valstu kā Grieķija, Spānija konkurētspēja paaugstināt. Uh, Uh, šeit nav runa par Vācijas, uh, Holandas vai citu valstu konkurētspējas samazināšanos. Šeit ir runa par vājākajām valstīm, un tā ir pilnīgi pareiza stratēģija. Bet jūsu paziņojumā, Rēna kungs, pietrūkst uh, konkrēti pasākumi, kā jūs to vēlaties īstenot. Šodien jūs nosaucāt darba tirgus reformas, pensiju reformas. Tas vienmēr tiek atkārtots. Jā, tā ir, tas ir vajadzīgs, bet ar to nepietiek. Nepietiek reformēt pensijas un darba tirgu. Ir jāraugās arī uz budžetu. Ja mēs neīstenojam pasākums infrastruktūras attīstībai, ja neīstenojam pasākums, kas ir rakstīts 2020. gada stratēģijā, kas zaļās tehnoloģijas, tad mēs nenonāksim pie šī mērķa, un lūdzu ņemiet to vērā. Konkurētspēja un sociālā drošība ir svarīga. Adina Joanna Valien. Paldies, nākošais runātājs Valien uz pusotru minūti. Paldies, es gribētu e, izteikties par tām dalībvalstīm, kas nav Eirozonas valstis, bet kas pauž tās pašas bāžas. Politiskie vadītāji mūsu valstīs ir snieguši eh, priekšstatu, ka mums ir eiro kā garantija pret grotiem laikiem. Par spīti visiem pūliņiem eiro ir krīze, un mēs eh, visi zinām, ka šāda aizdoma ir tikai ātras glābšanas līdzeklis. Mums ir ārkārtas situācija, un mums ir nepieciešams ārkārtas reakcijas mēs eh, ir nepieciešama ciešāka politiska eh, savienība, jo šis eh, līdzsvar trūkums novedīs pie vēl lielākas um, atšķirībām starp dalībvalstīm. Mums ir nepieciešams, nepieciešama laba pārvaldības mehānismi. Mums ir jāmeklē investīcijas iespējas, lai piesaistītu kapitāls, un mums ir jāmeklē ļoti godri valdība īstenot pasākumu. Piemēram, Rumānijā valdība samazina samazina pensijas un algas tā vietā, lai mazinātu birokrātiskos izdevumus vai naudu politiskajiem klientiem. E, Rumānijā ir vairāk slepeno dienestu darbinieku nekā e, federālajā izmeklēšanas birojā savienotās valstīs, bet tiek samazināti citi izdevumi. E, es aicinu nepadoties un Eh, izmantot pozitīvos piemērus šajām dienām. Eh, pan Filip Lambert. Paldies, nākošais runātājs Filips Lambērs. Dargie kolēģi, priekšsēdētāji, mums ir nepieciešams atbildīgas publiskas debatas. Mums ir nepieciešams līdzvarot budžetu. Tas nozīmē eh, saprātīgu budžetu izdevumu pārvaldību. Tas nozīmē savstarpīgu pastiprinātu pāraudzību. Bet Mēs nedrīkstam eh, ļaut domāt, ka mēs varēsim atrisināt visu tikai samazinot izdevumus, jo tieši tas viss vairāk graus sociālo tīkloģumu, iegrūdīs Eiropu recesijā un graus Eiropas identitāti. Un ja mēs vēlamies atgūt līdzsvaru eh, fina, publiskās finansēs, tad Šeit nav runa tikai par de deficīta samazinājumu, bet šeit ir runa par investīcijām. Mums ir nepieciešams meklēt jaunas receptes. Tas nozīmē aplikt eh, finanšu eh, transakcijas ar nodokli. Tas nozīmē Eh, izmantot eh, tā, tās nozares, kas ir varēja gūt vislielāko labumu. Tas nozīmē eh, pārtraukt sniegt dāvanas sabiedrības visbagātākajiem, un tas nozīmē vislielāk, visvairāk, vislielākajā mērā ķerties pie fiskālās krāpšanas. Tas nozīmē atcelt tabū, nevis fiskālos tabū, E, kurus jūs, dāmas un kungi, ar e, Tautas partijas atbalstu fiskālo suverenitāti, e, ko jūs atbalstat tā vietā, lai ķertos pie problēmas saknēm. Un es gribētu tomēr lūgt jums runāt lēnāk, jo jums nevar neviens tikt līdzi. From this crisis, and I would say, yes, there is Called... Vai mums ir izēja stratēģija no šīs krīzes? Tā, jā, tāda ir fiskālais konservatīvisms. Struktūrālā problēma vienmēr ir bijusi tāda, ka pārāk ilgi tiek tērēts pārāk daudz valsts līmenī. Valsts sektors bija ārpus kontrols daudz gadu laikā. Pat labos laikos Šrēdera valdība pārsniedza 3% griestus un Grieķija pārspēja visus rekords, jo uh, Grieķijas politiķi nespēja pārvaldīt naudu. Tagad mums ir stabilitātes pakts, ko Prodīkungs teica teica par stabilitātes paktu 2002. gadā. Jūs to zināt, jūs bijāt kabineta vadītājs. Viņš teica, ka stabilitātes pakts ir stulps, tātad mums tas ir jāmaina. Viņš bija līgums sargātājs, viņš to uh, izmainīja, viņš to uh, padarīja vājāk, un tagad mēs redzam rezultātus. Uh, mums Eiropā būs vajadzīgs fiskālais konservatīvisms. Turmākajos gados mums ir vajadzīgs vairāk brīvus tirgus, vairāk uzņēmēja darbības prasmes. Šulca kungs, vai mums ir vajadzīgi nodokļi? Uh, Spānijas pārstāve kungs, uh, tas pat pasliktina lietas, tas uh, ies, iegrūž Eiropas Savienības stagnācijā, un jūs būsiet anti-Robins Huds. Un es saprotu, ka uh, Galu galā tie būs cilvēki, kam ir uzkrājumi un pensijas. Eh, es saprotu, arī Vā, Vācijas nodokļu maksātājs viņi saprot, ka viņiem būs jāmaksā, bet nevar būt tā, ka vienmēr maksā Vācijas nodokļu maksātāji. Un Ferhofstadt kungs, tas eh, varbūt nav pietiekami jauki pateikt Merkels kundzei, lai viņa pārstāja runāt par eiro. Ko tad viņš te mēģina pierādīt? E, eh, kolēģa Patrīgļie Hjorīk. Paldies. Un nākošais runātājs Lieriks. Eh, paldies priekšsēdētāji. Finanšu tirgus mēs nevaram eh, nomierināt bez svētā principa, ko jūs aizstāvat, ka eh, ir nepieciešama vienlīdzīga konkurences eh, noteikumi. Šodien eh, jūs. Eh, esat piesaistījuši starptautisko valūtas fondu Eiropā. Kāpēc mums neviens neuzdeva jautājumu par šo lēmumu? Un tagad jūs gribat eh, pielikt spēku, uzurpēt vāru, eh, lai varētu kontrolēt nacionālos budžetus no komisijas pašas puses. Jūs bez mitas runājat par deficītu un parādiem, bet kāpēc? Nekad netiek runāts par iespēju eh, ieņēmumiem, kādas, kādas ir. Jo, ja šodien ir deficīts, tad vienkārši tā tāpēc, ka ir mazināta kapitāla fiskalitāte un e, radīti aizvien e, nevienlīdzīgāki bagātu, bagātības sadalīšanas e, nosacījumi. Ir jāmaina Eiropas bankas statūti. Paldies, runātājs tiek pārtraukts nākošais Borgēzio. Cik ilgi eiro noturēsies tādā veidā, kā tas ir šodien? Es neesmu vienisprātis ar to, ja tiek teikts, ja mums būs 57 eh, eh, miljārdi eiro, tad eh, pietiks un nākotne būs nodrošināta gan ekonomiski, gan sociāli 500 miljoniem eiropiešu. Es arī nevaru atbalstīt izteikumus, ka eiro var glābt tikai un vienīgi tādā veidā. Mm, Eiro kursu vajadzētu turēt zēmu ar zemiem procentiem, lai veicinātu investīcijas un uh, uh, lai no kapitāla gūtu lielāku peļņu. Uh, komisija grib kontrolēt budžetus. Tas iznāk, ka nacionālajiem parlamentiem ir jāatsakās no suverenitātes, ko es nevaru atbalstīt. Tāpat arī finanšu stratēģija, kura neredz. Un tagad Hans Peters Mārtins. Es e, negribētu runāt par padomes pozīciju, kas ir Eiropai naidīga. Jūs vaimanājat par krīzi un tagad jūs ieviešat ekonomikas protektoriātu, bet jūs esat par daudzu cēloņiem paši atbildīgi. Jūs, piemēram, Eirostatā. Uh, uh, ja šeit tika kritizēti ierēģi. Ierēģi tomēr saulaicīgi norādīja uz Grieķijas, Spānijas un Portugāles problēmēm, bet eh, komisija pieprasīja izmeklēšanas tiesības Eirostatam, kurš bloķēja. Spānija to bloķēja. Tātad vācieši no Vācijas dols un e, viņa ļaudis no Francijas un acīm redzot arī austrieši, jo viņi jau negribēja, lai tiek pārbaudīti arī viņu dokumenti, labi zinot, ka viss nav kārtībā. E, tāpat arī bijušais finanšu ministra Karlskais Gras, kurš uzstājas e, Vācijas televīzijas šovos tā vietā, lai Austrijā stātos tiesas priekšā. Tas, ko mums realitātē vajag, tā nav avārijas valdība, jo tā jau neizdarīs to, ko amerikāņi darīja līdzīgā krīzē. Proti eh, banku eh, kapitālus paaugstināt, ēnu bankas eh, reducēt un samazināt risku. Mums vajag divu palātu sistēmu, lai beidzot to, ka, ko dara padome, kas tikai uz āru ir eiropeiska, lai šādu padomes pozīciju likvidētu. Paldies, saka priekšsēdētājs Otmārs Karas, viena minūte. Vispirms e, krīze liecina par to, kādas ir līgumu robežas, kādas ir mūsu vājās puses, kāda ir dubultā morāla attiecībās ar Eiropas Savienību, kāda ir trūkumi un kļūdas, un par to, ka mūsu attieksme nav piet, nopietna. Otrakārt, eh, situācija liecina par to, ka tas, kurš neizpilda mājas darbus, kaitē pats sev un apdraud visu kopienu. Tas attiecas gan uz dalību valstīm, gan arī uz komisiju. Treškārt, kāda Eiropas Savienība nosprauž mērķus, eh, vienojas par procedūrām, uh, Uh, un sankcijām, komisija nedrīkst būt no, atkarīga no dalību valstu atbalsta, ja tā dara to, kas tā ir tās pienākumi saistībā ar deficītiem. Ceturtkārt, padome. Uh, Eirostata blokāde. Eirostatam ir jāspēj pārbaudīt dalību valstis, uh, kad to, tas to grib, un runāt ar to, kad Eirostatam liekas, ka tas ir nepieciešams. Informācija, jā, bet man bija divas minūtes minūtes, eh, saka Karasa kungs, eh, bet priekšsēdētājs saka, ka tikai viena minūte. Divas minūtes vaicā priekšsēdētājs un atvainojas. Un tagad Karasa kungs drīkst turpināt. Jūs pieminējāt hedge fondu, mēs jau nepieņēmām lēmumus. E, padomēji ar parlamentu ir ļoti ātri jāvienojas, lai pirms vasaras brīvdienām mēs tiekam galā ar pirmo lasījumu. Transakciju nodokļu mums to nav. Mums ir vīzija, vai komisijai nevajadzētu izteikt priekšlikumu par to, e, ko tad Eiropa izlems e, padome, vai mēs uzņemsimies nacionālo likumu kontroli un eh, pār tās to atbilstību Eiropas situācijai. Mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas un mazāk starpvaldību. Tagad atkal priekšsēdētājs pateicas eh, referentam. Eh, Paldies, kolēģi. Tagad uh, Bulmana kungs lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, Garido kungs, jūs pārstāvat padomu, man ir ļoti konkrēts jautājums. Lai mēs uh, izkļūtu no šī paģībuma un šīs mīglas, kas ir uh, noklājusies pār krīzi, neviens nezin, kāpēc šī krīze izvērsās un kā mēs no tās izkļūsim. Man ir konkrēts jautājums. Šulc kungs runāja par šiem ļoti uh, kritiskajiem spekulāciju produktiem, par šiem CDS, par uh, īso pārdošanu, kas uh, iedzina Grieķiju krīzē un kas rada liels problēmas Portugālai un citām valstīm, kas varētu radīt šādas problēmas. Kāpēc, Garido kungs, un jūs pēdējā laikā ekofin bieži tiekaties, kāpēc nebija iespējams saskaņotā dalībvalstu pasākumā šos produktus aizliegt? Uh, es eh, savā nacionālajā galvaspilsētā pēdējā laikā, pēdējos mēnešos esmu par to runājis, un tikai vakar beidzot tika aizliegti īsā pārdošana, kas ir kaitīši. Kāpēc eh, vispirms šim bērnam bija jāiekrīt akā, pirms, eh, tātad, kad beidzot tika pieņemti pasākumi, lai aizsargātu iedzīvotājus un um, valstis? Um, Eh, es domāju, ka tas ir kaut kas, eh, kas ir saistīts ar šo te šausmīgo lēnumu, šo lienīgumu padomē, kā jūs to nosaucāt. Un es jums piedāvāju paktu. Mēs, Eiropas parlaments, izteiksim konkrētus priekšlikumus. Mēs eh, jau esam piedāvājuši regulējumu attiecībā uz uzraudzības iestādēm. Mēs uh, diskusijā par hedge fondiem piedāvājām, lai Eiropas līmenī varētu veikt šādus pasākumus. Un Langena kungs, ja jūs darīsiet to, ko jūs vienmēr sakāt, mēs to pie, apspriedīsim arī saistībā ar atvisinātiem finanšu instrumentiem. Un tagad mēs prasām uh, beidzot padomē pavirzīties, lai kopā ar mums padarītu to par likumu, lai mēs Eiropā varētu rīkoties. Tad mums nav vairs jā, jānogaida šo te uh, rīcību no padomas puses, kas ļoti lēni rīkojas, tad mums būs šī Eiropas roka, kas varēs rīkoties. Padomē tagad ir jāpavirzās un jāpanāk šī likumdošana. Tas ir izšķirīgais punkts. Paldies! Paldies arī, ka ievērājāt uzstāšanās laiku. Tagad uh, Vārds Desarnes skundzei. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāja Eiropa saskars šobrīd ar vismagāko krīzi un tāpēc ir steidzami jāpieņem lēmumi un negaidot oktobri. Uh, Eh, saglabāšanas plāns un glābšanas plāns bija, vienī, bija pirmie lēmumi, protams, labāk vēlāk kā nekad, bet tas ir jāpapildina un tas ir jādara steidzami, veidojot ilgtermiņā patiesu Eiropas monet, eh, valūtas fondu, veidojot Eiropas obligāciju tirgu un veidojot Eiropas reitinga aģentūru. Tāpēc, ka mēs visi zinām, vienot valūda var darboties tikai tad, ja pastāv budžeta, fiskāla, ekonomika un politiska konverģence. Un, e, ja Eiropa Eh, nav izveidojis savu pārvaldību ļoti vienkārši, tāpēc, ka tā ir atstājusi pilnīgi rīcības brīvību spekulantiem. Mums ir jākoncentrējas uz Eiropas Savienības pārvaldības jautājumiem, par ko mēs pēdējā laikā nesam eh, domājuši. Mums ir jānosprauž divi mērķi. Pirmkārt, protams, ir jāmazina parādsaistības, bet tas jādara realistiski un ticami. Tajā pašā laikā ir jāīsteno nepieciešamās reformas nākotnē. Mums abas šīs lietas ir jāveic vienlaicīgi, un tāpēc ir ļoti nozīmīga sinerģija starp nacionālo valstu budžetiem, un es gribētu arī, lai komisija to e, formulē tādā veidā, un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski reformēt mūsu nodokļu sistēmu, lai tā vairāk kalpotu attīstībai, izaugsmai un Eh, lai varētu to harmonizēt. Mums pretējā gadījumā nebūs, nebūs eh, vien, eh, monetāras savienības. Nākošais runātājs Paskāls Kanfēns. Rēnkungs, jūs zināt, Ir divas iespējas, kā mazināt eh, deficītu. Mazināt, eh, mazināt izdevumus un palielināt nodokļus. Mazināt izdevumus, eh, to var īstenot visas valsts, tur nav nepieciešama ko koordinācija. Palielināt nodokļus gan kapitālam, gan ieņēmumiem, gan uzņēmumiem. Šeit ir nepieciešama Eiropas koordinācija. Un jūsu pagājušās nedēļas paziņojumā pilnīgi nekas par šo tēmu nav sacīts. Un mans jautājums, kur lielā mērā atbalsta e, Eiropas parlamenta deputāti neatkarīgi no politiskās piedarības, vai nākamā nedēļa laikā jūs nāksiet klajā ar fiskālas koordinācijas plānu, lai piešķir dalību valstīm līdzekļus, atrast manevrēšanas iespējas, lai palielinātu zināmus e, nodokļus, to, ko tās nevar darīt E, pašas e, par sevi. Komisija, e, kā jūs sacījāt, Verhofstāt kungs ir iniciatīvas tiesības, šobrīd jums ir iniciatīvas pienākums. Paldies. Dziękuję. Dziękuję panu za wypowiedź. Peter Van Dalen. Jedna minūtā. Nākošais runātājs Vandālens. Priekšsēdētāja kungs, es baidos, ka glābšanas pakete nefunkcionēs, jo neviena pasaules valsts nekad nav spējusi trīs gadu laikā reducēt tik lielu deficītu, un tas neizdosies arī Grieķijai. Un eh, ņemot vērā taupības pasākumus, eh, pastāv mm, iespēja, ka valsts nokļūs negatīvā pieauguma izaugsmes spirālē. Mums ir vajadzīgi lielāki patērētāju izdevumi, lai tiktu galā ar kredītiem un procentu maksājumiem. Mums vajadzētu izsludināt trauksmi. Ja kāds saka, ka mums neizdosies nomaksāt, tad varbūt Eiropa zaudēs kredītus eh, un teiks, nu bija tā kā kā bija, citādāk nebija nu, iespējams. Priekšsēdētā kungs, e, ja patiešām e, mums vajadzētu turēt vārdu, e, Eiropas valstīm ir vajadzīgi godīgi budžeti, godīgi skaitļi, izaugsme ir nepieciešama un parādi ir jālikvidē, kas to nedara, lai atstāja Eirozonu. Un tagad Nikolaus Kontis. Paldies, paldies, priekšsēdētāja kungs. Rītdien Grieķijā notiks lielākais pēdējo desmit gadu laiku ģenerāla streiks. Grieķijas darba ņēmēji ir pret Grieķijas valdības pasākumiem. Tie ir e, darbinieki, kuri e, netiek labāk apmaksāti kā citi un strādā pietiekami cik daudz. Rēna kungs ir liekulīgi teikt, eh, ka e, šis te mehānisms un e, ar trīs finansējumu regulējuma pusēm esot solidaritāte. Es domāju, ka tas ir vienkārši Eiropas sots. Eh, SVF eh, ir tas ļaundaris. Sešus mēnešus mēs ieteicām Lisabonas līguma 122. pantu izmantot. Sešus mēnešus mēs aicinājām Eiropas centrālo banku mainīt eh, politiku. Sešus mēnešus mēs aicinājām Amerikas aktivitātes kontrolēt, un mēs to nedarījām. Uzvarējuši ir spekulanti panti. Startautiskais valūtas fonds ir Eiropas sezonā un viņa pieprasa e, krasus taupīgas pasākumus. Saskaņā ar 102. un 118. Lisabonas līguma e, pantu mums ir jābūt solidāriem. Thank you, Chairman. Kolīgs. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Mēs visi atceramies pomposo prezentāciju, ar kur nāca klajā Spānijas eh, premjeras gada sākumā. Eh, tomēr Spānija sako Grieķijai ar savu deficītu 11% IKP. Eiropas birokrātija eh, uzreiz eh, skatās apkārt un meklē, kurš tad rīkosies, bet patiesībā šī pati birokrātija ir atbildīga par krīzi, jo tā ievilka valstis Eirozona apzinoties, ka tās ekonomikas eh, neatbilda nosacījumiem. Vai mēs nodarbinam tūkstošu personu Eirostatā tikai tāpēc, lai nodarbotos ar dadu uzkrāšanu? Hedge fondi izmanto situāciju savās interesēs, bet viņi neizraisīja krīzi. Eiropas Savienībā aicina mazināt izdevumus, bet vai arī ir realistiski samazināt, eh, eh, samazināt publiskā sektora izmaksas eh, Grieķijā, ja 50% MBU valsts ir vienīgais klients, 20% personu nodarbina valsts. Realitāte ir tāda, ka lielākām valstīm ir jāsniedz savus devumus šeit. Tā skaitā arī apvienotajām karalistēm runātāji tiek pārtraukt. Andrijas Smulcerts uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji kungs, pārāk ātra centralizācija un eiropeizācija, varbūt arī ieviešot Eiropas valūtu arī bija viens no iemesliem šīm problēmām. Eiropas valūta kas e, nevar būt pārāk stabila ilgtermiņā, jo tā apvieno pārāk daudzas un pārāk vājas ekonomikas. Un tagad tiek teikts, ka, e, lai būtu vienota valūta, tad ir vajadzīga kopīga ekonomikas politika, tāda kā ekonomikas valdība. Uh, vājas tautsēmniecības ir ļoti būtiski, lai tās strikti budžetā tiktu kontrolētas un lai tā, to budžeta parādu politika tiktu kontrolēta. Bet centralizācija tāda kā kompetence Briselai kontrolēt visu valstu budžetu, manuprāt, tas būtu nepieļaujams un pārāk liels iejaukšanās dalībvalstu suverenitātei. Tāpēc krīzi nevar izmantot kā iegānstu turpmākai Eiropas centralizācijai. Un eh, šādas vēlmes parādās eh, jau sen. Un ja mēs vēlamies tiešām gūt mācības no šīs krīzes, tad eh, varbūt vajadzētu citu konstrukciju rast Eiropas monetārajai politikai, varbūt tādu kā Eiropas cietās valūtas savienību, kurā uh, tautsēmniecības, kas neatbilst uh, kritērijiem, izslēdz sevi no eirozonas. Taupības noteikumi būs uh, ļoti plaši, uh, un ja pilsoņiem ir jātaupa, tad arī pašai Eiropas Savienībai ir jātaupa. Piemēram, mm, šajā te aģentūru um, juceklī, šajos džungļos vajadzētu sakārtot kompetences. Uh, Un uh, vispārējos taupības laikos uh, mums uh, arī vajadzētu domāt par personāla piemaksām, vai tas ir pareizais signāls, ko mēs šeit gatavojamies pieņemt. Paldies. Langen, Paldies, tagad Langena kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tad kad mēs svinējām Šumaņa plānu 60. gada dienu, 2010. gada 8. martā, padome piedaloties komisijai, uh, to visu uh, aprakt. Tātad tika izvēlēta juridiskais pamats, kas uh, izslēdz parlamenta dalību. 122. pāns, 2. punkts. Komisija to pieļāva. Un es uh, varu pievienoties Ferhofstad kunga izpaustajai kritikai. Tā nav sistēmas krīze, tā nav eiro krīze, tā ir valdību krīze. Un ja es šeit redzu Spānijas padoms. Uh, pārstāv, tad ko tad ir paspējusi izdarīt eh, Spānijas prezidentūra? Nav ne ideju, ne impulsu. Mēs šeit diskutējam par smagāko Eiropas problēmu. Jūs uh, eh, eh, organizējat greznus samitus Madridē, bet uh, taču jābūt jums būtu šeit. Uh, komisija ļāva padomēji sev vazātais deguna. Uh, tā beidzot ir piedzemdējusi smagās sāpēs paziņojumu, bet paziņojumā nav, nav neviens konkrēts uh, priekšlikums. Tur es varu atbalstīt Bulmanu kungu. Kur tad ir šie konkrētie priekšlikumi? Vai tas atkal būs diskusija pamats turpmākiem diviem, trim gadiem? Mēs vēlamies, lai komisija būtu pietiekami drosmīga un uzņemtos iniciatīvu uh, kopienas metodei, monē metodei uh, un kopīgiem priekšlikumiem. Visi šeit zina, ka sadarbība starp uh, dalībvalstīm ekonomikas un valūtas jautājumos ir pārāk maza, un tas ir krīzes iemesls, un šie parādi valstīs ir iemesls, un uh, uh novēršanas manevri vainojot finanšu tirgu, tie iet nepreizajā virzienā. Un Šulca kungs šodien šeit nerunāja tā, it kā viņš būtu spējīgs vadīt savu partiju, bet noslēgumā priekšādātāja kungs gribētu teikt, ka arī mēs ar nožēlu atzīmējām, ka Grieķijas kolēģi no mūsu politiskās grupas neatbalstīja šo pakoti Grieķijas parlamentā. Es to uzskatu par nepieņemam, bet mums ir arī uh, tiesības norādīt uz to, ka visas valstis - Lielbritānija, Ungārija, Portugāla, Spānija eh, - tās visas ir valstis, kurās ir sociālistu valdības. Tās bija tās valstis, kas padomē bloķēja jautājumus. Paldies! O, kīdus, eh, Lopes, Aguilar, ja Nākošais runātājs Lopes Agijars. Paldies priekšsēdētāji. Pēdējā gada laikā Eiropas parlamentē nav bijis neviena plenārsēde, kurā mēs nerunājam par krīzi. Un e, jānorāda, ka šī krīze ir sagrauz 20 miljonu darba vietas Eiropā. Bet e, nepareizi sastādīts vienādojums nav iespējams atrisināt Grieķijas krīzes, gad, krīzes gadījumā mēs redzam trīs asimetrijas. Pirmā - asimetrija starp reālo un finanšu ekonomiku. Otrā - asimetrija starp monetāro savienību un fis, budžeta uh, un eh, politiskas ekonomikas eh, savienības trūkums. Un trešā asimetrija ir krīzes. Uh, E, krīzes straujais temps un ļoti lēnie e, lēmumu pieņemšanas procesi, kas ir raksturīgi Eiropas Savienībā, lai varētu, e, lai varētu atbildēt uz visiem šiem miljoniem bezdarba palikošajiem, kas skatās uz mums, un lai mēs varētu atrast pareizos lēmumus ir notikuši, notikušas komisijas un ekofina ārkārtas sanāksmes, tāpat ir pieņemt paziņojumi par stratēģiju 2020, bet viss šo. Visi šie paziņojumi ir sagatavoti e, kopīgi ar e, noteiktām e, prasībām dalībvalstīm samazināt izdevumus un veicināt izaugsmi. Vakar mēs runājām šeit Eiropas parlamentē par Eiropas cilvēktiesību konvenciju un Stokholmas programmas ieviešanu. Šis ir gadījums, kad var atgādināt to, ka Eiropa eh, tiek veidota ne tikai ar monetāro savienību un ekonomiskām lietām, bet veidojas eh, pilsoniski. Un jāapzinās, ka, eh, še, ka miljoniem eiropiešu ir pauduši savu neapmierinātību ar Eiropi, ka tie pauž. Es, uh, Eh, paužu prasību, lai tiktu, eh, tiktu veikti pasākumi cīņā pret nabadzību, eh, par darba vietām, pretējā gadījumā šo krīzi atrisināt nevarēs. Paldies! Nākošais runātājs Silvija Gulāros pusotru minūti. Paldies! Priekšsēdētājs gribētu pateikties Spānijas prezidentūrai komisijai par vispaveikto pēdējā, pēdējā laikā. Es saprotu, ka strādāt ir bijis ļoti grūti, un es domāju, ka pēdējo divu nedēļu laikā paveiks ļoti daudz. Es aicinu paveikt vēl vairāk. Pirmkārt, es gribētu lūgt Spānijas prezidentūrai. Vismaz jūnijā jūs būsiet atbildīgi par stratēģijas 2020 pieņemšanu. Lūdzu, nepieļaujiet to, ka jūsu vārds eh, tiek nelietīgi vēl kā e, Lisabonas stratēģija eh, nav darbojusies. E, mums ir nepieciešama citu metodu, to norāda norādīja Gīs Verhofstāts. Mums ir nepieciešama finanšu uzraudzība. Mums tiek norādīts, ka parlaments ir gājis pārāk tālu. Es esmu e, referente pa, attiecībā uz ziņojumu par sistēmiskiem riskiem, un es gribētu norādīt, ka vairāk kārt pēdējo nedēļu laikā mēs esam dzirdējuši vārdu sistēmisks. Un runājot par šo paketi, esiet ambiciozi, jums ir mūsu atbalsts, neklausieties tikai par to, kuri runā par regulējumu trūkumu. Otrkārt, Rēna kungam es apsveicu to drosmi un faktu, ka komisija aicina nacionālos parlamentus eh, strādāt eh, vairāk sadarbībā Eiropas līmenī, tomēr ir ļoti rūpīgi aizturs pret to, lai nerastos eh, plaisa kas ir viegli pieejama visiem populistiem un tiem, kas vēlas kritizēt Eiropu. Jums ir mūsu atbalsts un mēģināsim veidot visaptvarošu pieeju ar parlamentu un lai nerastos iespējas, ka Brisele diktē jebko, kas arī tas nebūtu. Un es gribu norādīt, ka nacionālajie parlamenti, par kuriem mums saka, tie ir demokrātijas garants, kas ir e, noveduši Eiropu pie šīs situācijas katru gadu apstiprinot e, budžets ar deficītu. Paldies, nākošais runātājs Svinbērn. Andersena uz vienu minūti. Paldies. Mēs šobrīd esam situācijā, ko ir radījuši mūsu valdības. Nav jau tā, ka nebija noteikumi, lai novērstu šādas krīzes rašanos. Ja tie tiktu ievērot, piemēram, stabilitātes izaugsmas pats māstrikts kritērija, tad mums nebūtu šāda līmeņa krīze, kāda mums ir daudzās dalība valstīs. Uh, Es esmu ļoti dīvainā situācijā, vēlkot paralēles starp uh, mūsu dalībvalstu valdību rīcību un investīciju banku rīcību. Mēs ekonā katru nedēļu diskutējam par to, ka bankas nerīkojas pareizi, neievēro noteikums un uh, nepieņem baidzīgos uh, pasākums, un to pašu dara mūsu valdības. Mēs prasām atbildīgu pārvaldību, lai īpašie instrumenti, eh, kur ir iesaistīts mūsu valdības, eh, netikt izmantot, lai eh, parādītu, kā nedrīkst rīkoties. Jauna valdība apvienotajā karalistē dos mums iespēju izvērtēt patieso mūsu finanšu situāciju. Es domāju, ka Eiropa varētu darīt to pašu, lai rastu ceļu uz priekšu. O, Voorzitter, een gecoördineerd Europees. Priekšsēdētāj kungs. Koordinēta Eiropas politika, lai cīnītos ar krīzi, tā mums ir nepieciešama, bet Eiropai e, nevajadzētu padoties lielā institūciju priekšā un lielo uzņēmumu priekšā. E, e, valdībai ir jāpalīdz. E, Eh, katastrofālās eh, situācijās, lai gan eh, institūcijas pašas nebija pat maksājušas. Nīderlandes palīdzē mm, saistījās ar diviem miljardiem papildus procesu procentu maksāju. Nīderlandē nopirka vienu miljārdu grieķu Eh, obligāciju šajā te kontekstā. Un tad drīz mēs esam situācijā, kad jāglāb pensiju fonda. Eiropa 2020, tai ir nepieciešams eh, iekasēt naudu tur, kur tā problēmas ir cēlušās. Eh, nevar būt tā, ka ir gan banku nodeva, gan Grieķijas sanācija vienlaicīgi. Paldies, saka priekšsēdētājs Salafrankas, viena minūte. Priekšsēdētāja kungs, eh, sirsnīgs paldies! Es eh, atbalstu eh, Olī Rēna priekšlikumus. Es domāju, ka Eiropai patiešām ir ļoti svarīgi. Un mums vajadzētu viņam apliecināt savus uh, respektu. Tomēr es gribētu vēl piezīmēt atsevišķas punktus. Uh, Eh, augsta temperatūra ir tikpat eh, bīstama, tāpat kā pārmērīga atzīšana ekonomikā. Eh, piemēram, padomāsim par Māstrihtu. Māstrihta jau ilgi tika piemērota un saimniecība ievēroja šos te kritērijus. Un mēs nedrīkstam tagad vienkārši padoties recesijai. Bagātie kļūst bagātāki, nabagie kļūst nabagāki. Un tāpēc es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, eh, ka nemiers, kas saceļas pasaulē, ir saistīts ar to, ka ir tīpaši eh, lielie īpašumi visā pasaulē eh, kļūst aktīvi. Un es domāju, ka mums vajadzētu Eiropas līmenī E, atdzīvināt attīstību un izaugsmi, lai mēs patiešām varam cīnīties pret krīzi. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs Mauro kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Gešs Perhovstats jau sūdzējās par to, ka nacionālistiskais un marksistiskais elements šeit nav īstajā vietā. Pirms dažām nedēļām daudzi no mums izteica, pieprasīja solidaritāti Grieķijai. Eh, ko Eiropa var dot, ja tā nepalīdz dalībvalstīm, kas nonākušas trūkumā? Bet kas būs ar Eirozonu, ja tā netiek saistīta ar atbildības kultūru? Eh, kas notiks, ja solidaritāte kļūs par Eiropas Savienības sinonīmu, kas pārkāpj līgumu un uh, izmanto uh, iespējas eh, atbalstīt bezatbildīgas valstis. Es gribētu lūgt Eiropas komisiju būt neatkarīgai un neņemt vērā uh, valdību prasības, uh, kuras vilto kontus. Mums nevajadzētu kļūt pārāk retoriskiem. Uh, varbūt, ka eiro sistēmā ir zināmas kļūdas, jo mums nav kopīgi budžeta un pensiju politiku. Mēs esam nonākuši krīzē, bet krīze nav saistīta ar pārāk daudz Eiropas elementiem, bet gan par pārāk maz Eiropas elementiem. Par, tā, tad, e, nav, mums nav Eiropas, kas e, aicina valstis e, nest atbildību un veidot stabilitāti. Tā nav retorika, tas ir priekšnoteikums, lai mūsu iniciatīvas uh, varētu tikt eh, veiksmīgi īstenotas, kā politiskā stratēģijas daļa, kura ir profilaktiska un eh, nesaistās tikai ar glābšanas iespējām. Paldies, saka priekšsēdētājs Sasulīkungs, eh, divas minūtes. Eiropa, kurā ir tautas un nevis valstu Eiropa pašreizējā krīze ir Eiropas politikas krīze, kura nespēja pārvaldīt tirgus. Runa ir par politisko institūciju stiprināšanu, un mums ir vajadzīga Eiropas līmeņa pārvaldība. Tā nav retorika, Nesen Berlīnē kanclere Berlīnē e, izsludināja trauksmi. Viņa teica, ka eiro ir briesmās. Izsludināta trauksmi, bet e, nepieņemt e, stingrus un pārliecinošus mērus investoriem un tirgum. Tas nozīmē bīstamu situāciju, ka kopīga valūta turpināt tiks vājināta un tiks vājināta arī visa Eiropa. Mēs jau zinām, kā tirgi ir jāreaģē. Pirms dažām minūtēm eiro atkal kritās. Kad mēs iziesim laukā no parlamenta ēkas, tad mēs būsim kļuvuši nabagāki un nedrošāki. Tikai jauna Eiropas pārvaldība var mums palīdzēt aizstāvēt kopīgo vēr, valūtu, izaugsmes, nodarbinātības un sociālās valsts interesēs. Mums vajadzētu atst, atteikties no vecā koordinācijas ceļu. Mums ir vajadzīgi spēcīgi lēmēji instrumenti un jauna Eiropas e, pārvaldība, Eiro, e, izaugsmes politikā, finanšu instrumentu kontekstā un krīžu regulēšanā. 750 miljardi e, eiro tas bija svarīgi, bet tas nav pietiekami. Šodien ir nepieciešamas spēcīgas politikas iniciatīvas, kas vada tirgu. Mums ir nepieciešama resursu mobilitāte, mums ir vajadzīga uh, monetārā un budžeta politika, jo līdzinējās aktivitātes nav bijušas pietiekamas, lai nodrošinātu ražīgumu. Mēs nedrīkstam baidīties investēt projektos, kas ir kopienas nozīme - infrastruktūra, enerģija, zinātības, humānkapitāls. Šim parlamentam ir liela atbildība. ir nepieciešams eh, spēcināt valstu spējas eh, pārvarēt eh, starpvalstu politiku, kurai nav Eiropas gara un ekonomikas seguma. Paldies, tagad Klīnca kungs, pusotra minūte tirgi uh, eh, dzen pa priekšu Eiropas valdības. Tās galu galā ar, va, dara kaut ko, bet tās tikai reaģē un nevis rīkojas iepriekš. Tas ir skandāls, ka valdības un komisija rīkojas tikai tad, kad uh, tirgi norāda uz trūkumiem. Uh, Eh, pašām vajadzēja atzīt eh, šos trūkumus. Viņas taču zināja, ka mums nav vienota ekonomikas un fiskālā politika, kas ir tāda viena lējuma politikā dalība valstīs, un tāpēc mums vajadzēja kaut ko darīt, bet mēs eh, neievērojām noteikumus. Uh, Uh, jau pašā sākumā tos pārkāp, mums ir vajadzīgi stikri noteikumi ar uh, sankciju mehānismiem, nosaukšanu un sodīšanu, fondu uh, līdzekļu svītrošanu un tā tālāk. Otrakārt ir skaidri parādījies, ka mums ir iekšējas spriedze Eirozonā, kas var kļūt par uh, spēcīgu pārbaudījumu, jo mums ir atšķirīga konkrētspējas attīstība, un šeit komisija ir jārīkojas. Komisija ir uh, atsevišķo dalībvalstu budžeti, jāpārbauda, vai tie var radīt riskus Eirozonai. Mēs, protams, zinām, ka budžeta tiesības ir Nacionālo parlamentu galvenās tiesības, bet tas jau nav iemesls šeit neveidot vienotu Eiropas virzību. Mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas, nevis mazāk Eiropas. Šī iespējams ir mūsu pēdējā iespēja. Ja parlaments kopā ar komisiju un padomu nerīkosies, tad tas varētu novest pie tā, ka mēs visi būsim pie sasistas silas. Paldies! Kirjus, uh, Paldies, Vačakausko kungs, viena minūte lūdzu. Činkuja, paņem ševaņčonci. Paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām piekrītu Mauro kungam, ka uh, nav pietiekami e, daudz Eiropa rīkojusies, lai cīnītos pret krīzi. Mēs uh, bijām nodarbināti ar institūciju veidošanu, bet mēs atstājām novārtā sadarbību cīņā pret krīzi. Un šeit ir vajadzīga sadarbība un solidaritāte. Tagad mēs diskutējam, piemēram, Polijā ir plūdi un ir uh, daudzi cilvēki, kas no tā cieš, un uh, cilvēki sagaida, ka Eiropas Savienība palīdzēs, bet ļoti maz šādas palīdzības tiek sniegts, uh, un Eiropas Savienība ir vāja, jo tās budžets nav uh, pietiekams, nav pietiekami daudz līdzekļu konkrētiem pasākumiem. Es zinu, ka finanšu pasākumi būs vajadzīgi, uh, lai īstenot mūsu politiskos plānus. Paldies! Paldies. Odīkungs, divas minūtes, lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētājs. E, ir pienācis e, patiesības, skaidrības, atbildības brīdis šajā krīzē, kas ir ne tikai Eiropas, bet pasaules krīzes Eh, planētas pārvaldība ir jāveido, kāda būs Eiropieša ietekme, kādā veidā mēs iet, varēsim ietekmēt šo pasaules pārvaldību, ja mēs nevaram īstenot pašu savu Eiropas pārvaldību. Eh, kurš pēc 50 gadiem nav sapratis to, ka mums tagad ir risks ar 50, 50 eh, gadu pretēju darbību pieaugot nacionālajiem egoismam? Kurš Kā mēs varam likt ticēt tiesiskai valstī, to nerespektējot? Pēc Berlīnas eh, mūra sagrošanas mēs stiprinājam eh, savus, eh, savu ticību. Šobrīd E, krīze ir mūs skārus pilnā mērā. E, Eiropas ekonomika ir ļoti trausla ar dažkārt korumpētām valdībām. Un visa Eiropa e, ir, ir likt uz pārbaudījumu ķēdes. Un mēs zinām, ka ikvienā ķēdē tā ir tik izturīga, cik izturīgs ir tās vājākais posms. Šeit eh, ne jau Eiropas eh, noteikumi ir slikti, bet gan tās kā dalība valsts un Eiropas komisija, kas pietiekamā mērā nav to uzraucījusi. Ne, mums nav nepieciešams mazāk, bet gan vairāk Eiropas, bet eh, skaidri, skaidruma, patiesības un atbildības Eiropas. Mums ir nepieciešams respektēt stabilitātes izaugsmes paktu, un šobrīd mūsu priekšā uzdevums ir atrast no jauna pilsoņu uzticību, nodrošināt izaugsmu, nodarbinātību, izaugsmi var īstenot ar investīcijām. Ja nav investīcijas publiskajā sfērā, ne mēs nevaram gaidīt to no uh, privātās sfēras. Tāpēc es aicinu uh, desmit gadu garumā strateģija 2020 uh, eh, tūkstoši miljārdu eiro investīciju, uh, padarot Eiropu par viskonkurētspējīgāko pasaulē, veidojot Transeiropas tīklus starp savienojumus, uh, ātrgaitas vilcienus, uh, ātrgaitas internetu. Uh, strādājot pie enerģijas inovācijas jautājumiem un saistībā ar visiem visiem publiskiem spēlētājiem un tā skaitā Eiropas investīciju banku. Paldies, tagad vārds Dalkungam. Sr. Prezident, uh, eh, Sr. Komisāriju. Vārds Ferēras kundzei. Priekšsēdētāji, komisārkungs, kad tika kad tika svinēti desmit gadi Eiropas ekonomiskajai monetārajai savienībai, mēs domājām, ka eiro, ir bijis, eiro ieviešana ir bijusi veiksmīga, bet šobrīd pašreizējā krīze ir parādījusi, ka tas ir nepabeigts projekts. Mēs esam uzsākuši minimālus glābšanas pasākums, mēs esam uzsākuši tos kā ārkārtas pasākums, bet ar tiem nepietiek. Mēs joprojām pakļaujamies dažādu dalībās spiedienam. Šie lēmumi, kas tiek pieņemti, tiek pieņemti novēlot, un tas viss ir devis triecienu Eiropas Savienības tēlam pasaulē. Eiropas Savienība un eiro. Ir tas ir integrācijas process, tas nav tikai sadarbības starp dalībvalstīm. Patiesībā runa ir par procesiem, kurus mēs vēl joprojām neesam pabeiguši, un mums ir jāiet daudz tālāk. Ir vairākas jomas, kurām mums būtu īpaši jāpievēršas. Vispirms ir svarīgi konsolidēt tos instrumentus, kuru, kuri ir tikuši ieviest šajā ārkārtas situācijā. Mums ir jāizveido Eiropas monetārā savienība, mums ir jāizveido pienācīgi uzraudzības orgāni, un mums ir jāievieš tāda likumdošana, kas mums ļautu vērsties eh, pret banku krīzēm. Un pats par sevi saprotams, ka bez spēcīgas valūtas nav spēcīgas izaugsmas. Ņemot vērā pašreizējo demografisko situāciju Eiropā un ņemot vērā to, ka mēs vēlamies cīnīties pret bezdarbu, jāsaka, ka 2020. gada stratēģija ir tikai virkne dažādu pasākumu, kur neparedz konkrēto ieviešanu. Mums tāpat ir jācenšas konsolidēt fiskālos aspektus Un nevar būt tā, ka ir tik milzīgas atšķirības dalībvalstu starpā. Mums ir jāpārskata konverģences politika. Paldies! Paldies, un tagad vārds Petrovskie kungam uz divām minūtēm. Paldies! Eiropas parlamentā Mēs jau uh, Vairākas reizes esam apsprieduši 2020. gada stratēģiju. Vairāk deputāti bija pret to visai skeptiski noskaņoti, viņiem bija asociācijas ar veco sistēmu, bet uh, vēl kāda iemesla dēļ, jo Lisabonas stratēģija cieta fiasko. Jau pēdējo debešu laikā es eh, atsaucos uz to, ka šī dokumenta saturs vispār nav saskaņots ar pašreizējo situāciju finanšu un tautsaimniecības jomā. Padomei un komisijai vajadzētu pieņemt konkrētus lēmumus, kas varētu stabilizēt eirozonu. Simtiem miljārdu eiro būtu jāiegulda tautsaimniecības atveseļošanā eh, centrālajā un austrum Eiropā bet, protams, tas nevar notikt uz jauno dalībvalstu rēķina un nevar uh, samazināt līdzekļus uh, tām dalībvalstīm, uh, tām dalībvalstu programmām, kas uh, tiek īstenotas jaunajās dalībvalstīs. Ir jābūt līdzsvaram. Paldies, Mairs Rehs, kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka Briesmīgākā krīze, ar kādu mēs varētu saskarties, nav tā, ar kuru mēs saskaramies šobrīd. Tā drīzāk ir krīze, ar kuru mēs saskarsimies, ja mēs neizdarīsim politiskos secinājumus no tā, kas pat laba notiek. Mēs esam dzīvojuši pāri saviem līdzekļiem, jo īpaši dažās dalībvalstīs. Mēs esam atkāpušies no reālās ekonomikas un esam pievērsušies fiktīvai ekonomikai. Vismaz no valstu budžeta viedokļa bet arī savie, savā ikdienā, ik viens ģimenes budžetā. Mēs neesam pienācīgi sapratuši, ka tāpat kā jebkuram dzīvam organismam, pieaugt nenozīmē to pašu, ko palielināties. Jo palielināties, tas drīzāk nozīmē uh, kādu neproporcionālu procesu, pārspīlētu procesu. Tādas arī ir sekas uh, kuras mēs esam šobrīd piedzīvojuši šajā krīzē. Protams, mēs saskaramies ar finanšu un ekonomikas krīzi, bet tā ir krīze, kas arvien vairāk pārvērtīsies par sociālo krīzi ar visām no tā izrot, izrietošajām sociālajām sekām. Tāpēc mums ir jārīkojas saulēcīgi, lai vērstos pret šīm sekām. Es domāju, ka svarīgākais ir uzticības jautājums. Es domāju, ka jautājums nav drīzāk saistīts ar eiro, bet ja mēs paraugamies uz vēlēšanu procesiem, kas ir notikuši pēdējā laikā, tad tas parāda, ka mums ir drīzāk jāmaina savu domāšanu, ja mēs saskaramies ar uzticēšanās krīzi. Tā, tātad, kā mums būtu jārīkojas? Tā vietā, lai vērstos pie citām organizācijām, Eiropas parlamentām būtu jācenšas rast atbild uz jautājumu, kāds ir tā pienesums, lai būtu izmaiņas institūciju darbībā, vispirms jau sākot ar mūsu pašu parlamentu. Bieži vien tiek runāts par birokrātiju, par reitingu aģentūrām, par valdībām, kas būtu it kā vainojams notiekošajā, bet mums būtu jāpraugās pašiem uz sevi vispirmām kārtām. Mums ir jādomā jau šeit, Eiropas parlamentā. Arī šeit, Eiropas parlamentā, mums ir jābūt drosmīgiem un jāapsaka taisnība par to, kas ir noticis. Paldies, un tagad vārds Podimats kundzei uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pievērsties. Es vēlētos vispirms pateikties kolēģiem, kuri piedalījās šajās diskusijās, un es vēlētos vērsties arī pie Langan kunga, kas nav šeit. Ir ļoti nepieņemamam, ka Grieķijas parlamentā vairāk kolēģi balsoja pret pasākumiem, kas šobrīd tiek ieviesti ekonomikas atveseļošanai. Un es vēlētos vērst uzmanību uz to, ka EPP biedri ir atbildīgi par to, kas ir noticis Grieķijā pēdējo gadu laikā. Mums pavisam godīgi ir jāparaugās uz problēmām un uz trūkumiem, ar kuriem saskars Eirozona, bet mums ir jāparaugās uz visas pasaules ekonomisko sistēmu. Mums ir jācenšas nodrošināt to, lai pārāk daudz varas netiktu uzticēts šai milzīgai globalizētajai sistēmai. Un svarīgākais jautājums ir demokrātijas jautājums. Eiropā ir jācenšas ievērot tās vērtības, kur, kuras tā ir izvirzījis priekšplānā pēdējā laikā. Mums ir jāpārskata mehānisms Eirozonā, bet šāds te krīzes pārvarēšanas mehānisms nepiet, nebūs pietiekams. Mums ir jāraugās uz to, kā mēs varētu atrisināt šo situāciju Eiropas līmenī, jo citādi mēs šo problēmu uzticēsim saviem bērniem un mazbērniem. Jo Mēs raugamies tikai un vienīgi uz ekonomiku un nedomājam par to, kā mēs varētu veicināt izaugsmi, nodarbinātību un labklājību, kas ir tik svarīgi visiem. Mēs runājam par to, ka ir jāpastiprina ekonomiskā sadarbība, bet komisār kungs, mums ir jāpanāk lielāks līdzsvars šajā sistēmā, jo šobrīd Mēs nevaram gluži vienkārši īstenot stabilitātes un izaugsmas paktu, tas līdz šim nav darbojies, un tāpēc mums ir jāparaugās uz to, kā mēs varētu nodrošināt ilgspējīgu attīstību un nodarbinātību Eiropā 2020. gadā. Paldies, un tagad vārds Rangelkungam. Uz divām minūtēm. Obrigado, Sr. Presidente. Já vários colegas aqui do PPE fizeram um retrato. Paldies, priekšsēdētāji, vairāk EPP e kolēģi ļoti pilnīgi izskaidroja esošo situāciju. Es domāju, kā tagad ir nepieciešams pieprasīt runāt arī par valstu, nacionālo valstu lomu, jo valdībām ir jāspēlē sava loma. Valdībām savās valstīs ir jānosaka prasības, noteikumi, nosacījumi, lai vienotā valūta varētu tikt uh, ir stiprināta, stabilizēta. To es gribu pateikt, ka mēs um, PSD uh, um, partija Portugālē, kur saistīta ar EPP, atbalsta sociālistu grupu šos striktos pasākumus, ko noteica sociālistu valdība. Uh, jo sociālistu valdība ir pieļāvusi kļūdas, par kurām mēs visi maksājam, bet šīs kļūdas tagad ir jālabo. PSD atbalstīs sociālistu valdības pieņemtos pasākums, lai labotu šos kļūdas. Mēs atbalstam šos stingrības pasākums, bet tāpat laikā arī kritizējam Portugāles valdību. Es domāju, tas ir lielisks piemērs arī citām valstīm. Ļoti svarīgi ne tikai palielināt uh, nodokļus, bet arī samazināt deficītu, samazināt uh, izmaksas, tēriņus. Ir jāpieprasa, lai valdība pieņem atbilstīgos pasākums, lai samazinātu izdevumus un tādējādi mazinātu deficītu. Tas attiec gan uz Portugāli, bet arī uz citām valstīm, kuras šodien ir nonākušas ļoti sarežģītā situācijā, un mēs kā uh, Eiropas parlamenta deputāti mums ir atbildība veikt eh, šo darbu un būt eh, par piemēru arī mūsu valstī, katrā mūsu valstī. Un lai visu uh, cilvēku sapni varētu īstenoties. Ja mēs kritizējam valdību, bet tāpat laikā ir viņi jāatbalsta, ja viņi vēlas pieņemt nepieciešamos stingrības noteikumus. Paldies, Fērmkungs, lūdzu. Šārā kolēģi, På några viktiga punkter har den här mer... Dargie kolēģi, ja mēs runājam par kopīgo ekonomikas politiku, tā, protams, ietekmē Eiropas Savienības budžetu. Stratēģiskie 2020. Eh, gada stratēģijas projekti, protams, ir saistīti ar izmaksām, un eh, tie ir jāpapildina ar uh, stingrāku finanšu tirgu kontroli. Tāpat ir jāņem vērā arī uh, Eh, jaunie noteikumi, ko uz mūsu pleciem ir uzlicis Lisabons līgums. Daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs ir eh, ļoti liels budžeta problēmas un arī grūta tautsēmniecības situācija. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienībai ir jāsniedz savs ieguldījums konkrētu pasākumu veidā, kas varētu virzīt uz priekšu ekonomisko izaugsmi. Tādēļ Eiropas Savienības budžetā vajadzētu koncentrēties uz tām nozarēm, kur mēs varētu panākt Eiropas Savienības līmeņa pievienoto vērtību, lai Eiropas Savienības budžets beidzot tiktu konsolidēts. Bet dalību valstis nevar uh, piešķirt ES jaunus uzdevumus, ja tam nav paredzēti papildus finanšu resursi. Uh, Ir jādomā par infrastruktūras projektiem, lai uh, ekonomiskā nākotne būtu veiksmīgāka. Tādēļ, uh, veidojot ekonomikas politikas vadlīnijas, mums ir jābūt pietiekam konstruktīviem, vedot sarunas par Eiropas Savienības budžetu. Tad, kad norisinās diskusijas par finanšu plānu pēc 2013. gada, ir jāņem vērā šie mērķi, jo savādāk mēs nevarēsim ieviest konkrēts pasākums izaugsmai un nodarbinātībai. Paldies, Skila Kakis kungs, divas minūtes. Kirie proedre, Ošeļne. Gudētais priekšsēdē. Kā Grieķijas deputāts vēlos atgādināt šajā uh, zālē, ko tādu, ko ļoti atklāti es arī teicu Grieķijā. Vēlos pateikties palīdzībai, kādu saņēmu uz Grieķiju no Eiropas ar Eiropas uh, finanšu mehānismu starpniecību. Šīs atbalsts mums palīdz un palīdzēs īstenot uh, tādus pasākumus, lai padarā, padarītu Grieķijas ekonomiku dzīvot spējīgu. Mums ir nepieciešams šī atbalsts un ir jāparedz šāds atbalsts arī citai, citām ekonomikām, ja mēs vēlamies novērst uh, grie, uh, li, krīzes, kāds bija, kāda ir Grieķijā. Mēs redzam, ka valsts un valdību vadītāji ir pieņēmuši ļoti skaidru lēmumu un raugās uz Eiropas ekonomiku eh, realistiski, bet kā tad mēs vispār esam nonākuši līdz šādai situācijai? Lieta ir tāda, ka mēs maksājam vairāk nekā mēs iegūstam un mēs neuzkrājam finanšu līdzekļus. Problēma ir tāda, ka mēs uh, tērējām pirms krīzes, krīzes laikā, pēc krīzes. Mēs nevaram turpināt tērēt naudu, kā, kas nav mūsu rīcībā. Eiropas monetārais fonds un arī citas institūcijas, kāds ir izveidots, tas viss ir ļoti labi. Tas tiks atrunāt arī rezolūcijā, bet mums ir nepieciešama arī šie mudinājumi stimuli, lai samazinātu deficītu, parādu, bet lai arī varētu nodrošināt to, ka īstermiņā mēs šos abus varam samazināt. Mums ir tagad jāraugās uz visu jautājumu kopumā par kapitālismu. 4 miljoni cilvēku vai pat vairāk cilvēku pateikt no mazāk kā diviem dolāriem dienā. Un liela daļa dzīvo tikai no 200 dolāriem mēnesī. Viss šis kapitāls modelis ir jāmaina, ja mēs nemainīsimies ātrāk un ja neieviesīsim struktūrālās reformas. Mēs dzīvosim vēl nabadzīgākā veidā. Paldies! Paldies, Hubner! Hubners konsultants. Šaubu nav par to, ka esošā krīze ir ļoti nopietna un cik ļoti dārgi maksās um, šī bezprecedenta politiskais pasākuma. Politiķiem ir jāpieņem nepieciešamie pasākumi, lai varētu atgūt līdzsvaru, kāda ir izaugs uh, tirgus un arī uh, kļūdas, kādas ir veikušas valdības. Bet vēl nav skaidrs tieši kādi uh, pasākumi tiks pieņemti, lai atjaunotu izaugsmi. Jauni nosacījumi nav risinājums, lai atrisinātu krīzi. Mums ir arī jāvienkārša finanšu tirgu darbība. Skaidrs arī tas, ka fiskālā un monetārās politikas nav aizvietojums struktūrālām reformām, struktūrālajām reformām. Uh, ir jāuzsver uh, un jāatrisina Eiropas ekonomika vājības, jāmazina pārādi, deficīti un arī jārisina novecošanās uh, jautājums, arī jāveicina konkurētspēja un tam līdzīgi. Ar uh, mazāk valsts finanšu līdzekļiem būs jāizdara vēl vairāk. Arī uzņēmē darbības vīde efektīva pārvaldība, um, taisnīgi nodokļi un arī nodarbinātība, jo īpaši sieviešu vidū izglītības sistēma, pētniecība, inovācija. Tie minimālie pasākumi, lai nodrošinātu izaugsmu konkrētspēju nodarbinātību bez šaubām. Uh, Eiropas uzvaras stratēģija ir jābalstās uz eh, ciešāku, sliktāku fiskālo politiku un jākoncentrēs uz inovācijām. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam veicināt izaugsmu un ražošanu ilgspējīgā veidā Eiropas komisija, Eiropas parlaments. Mums visiem kopā ir jāspēl strateģiskā loma un ir jānāk lajā ar drosmīgiem risinājumiem pilsoņiem un tirgiem ir nepieciešama vairāk Eiropas. Paldies priekšsēdētāji! Paldies, Gais Mičēl kungs. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, tas ir pašsaprotam, ka vairākām valstīm eh, vajadzētu atbildēt par eh, tām apņemšanām, ko tās pašas ir uh, apsolījušās darīt. Mums vajadzētu arī paraudzīties apkārt un saprast, kādēļ šī krīze ir izcēlusies. 30. gados protekcionisma līmenis eh, noveda pie patiešām nopietnas recesijas. Eiropas Savienībā mums bija solidaritāte un institucionālā kapacitāte. Eiropas centrālā banka un komisija īstenībā nemācījās no pagātnē pielēstajām kļūdām. Institūciju darbs ir bijis iespaidīgs, ņemot vērā to, ka ir 27 dalība valsts 16 40% no tām atrodas Eirozonā. Piemēram, paskatāmies, kas notiek Japānas centrālajā bankā, ASV federālais rezervēs un Anglijas centrālajā bankā tirgi ir noveduši pie šīs jēzgas un, protams, katrs pasākums ietekmē situāciju turpmāk. Daudz kas nedarbojas. Vai mūsu tirgi ir pietiekami brīvi? tos ietekmēja, tie noveda pie šīs krīzes, un tādēļ mums ir pamatotas aizdomas, ka zināmā mērā valstīm vajadzētu ņemt vērā savus mērķus un, e, piemēram, e, tirgi ir e, jāizmanto, bet bieži vien tiem pašiem ir savi mērķi, uh, Uh, savas ambīcijas, un tas ir smagi ietekmējis eiro situāciju. Mums vajadzētu padomāt par uh, labākiem pasākumiem, par labāku kompetenci sadalījumu, un arī suverēniem tiesībām Eiropas Savienībā ir jābūt stingrākām politiskajiem līderiem. Beidzot, vajadzētu padomāt par to, kas īsti notiek. Es atkārtoju, dalību valstīm ir jābūt disciplinētām, arī tai dalību valstī, kuru pārstāvu es. Mēs visu laiku runājam tikai par dalību valstīm, bet mazāk uzmanības pievēršam dažādām tirgus aktivitātēm. No padomas prezidentūras un no komisāra kunga es vēlējos eh, vaicāt, kas ir noticis, vai nevajadzētu pret šiem cilvēkiem, spekulantiem ieviest kādas sankcijas, jo pagātnē mēs to nedarījām un redzēt, cik tālu viņi mūs noveda. Lielas paldies, un tagad mēs Zārus kungs. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Eiropa... Paldies, priekšsēdētāji! 2020. gada stratēģija ir īpaši nozīmīga. Arī šodien jāņem vērā, ka finanšu krīze, ko piedzīvojam, ir patiešām dziļa. Krīze mums uzdod daudz jautājumu, un tai ir negatīva ietekme uz visu tautsaimniecību. Tas ir jāiekļau 2020. gada stratēģijā, savādāk tā nebūs panākumiem bagāta. Uh, Jāņem eh, vērā Eirozonas stabilitāte, mums ir eh, jādara viss, lai Eiropas eh, monetārā savienība, valūtas savienība turpinātu pastāvēt. Daudzi uzskata, ka eiro ir patiešām uh, mūsu veiksme, tādēļ mums vajadzētu šo kopīgo valūtu turpināt aizstāvēt. Jāņem vērā, ka krīzē var būt arī politiski ietekme, eiroskepticisms var kļūt vēl tikai spēcīgāks, un eh, daudzas valstis var zaudēt uzticību Eiropas Savienībai. Tās valstis, kurās joprojām eh, nedarbojas eiro, ir jāatbalsta viņu centienos iestāties eirozonā. 2020. gada stratēģijā mums jāņem vērā arī energopolitiskie aspekti ir jādomā par alternatīviem energoresursiem un to plašāku izmantošanu, lai varētu cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Mums ir jāapzinās, ka e, vairākiem tradicionāliem energoresursiem be, beigu beigās var pienākt gals tādēļ. Mums ir jāatsakās no fosilā kurināmā un jāskatās uh, vairāk atjaunīgo energoavotu virzienā. Uh, un uh, ir jāsamazina CO2 izmeši, un uh, varbūt ir uh, spēcīgāk jāpadomā par tādu projektu kā uh, oglekļa piesaiste un uh, noglabāšana. Viens uh, no būtiskākajiem uzdevumiem ir dažādu aktivitāšu labāka koordinācija un pārvalde. Tikai tādā veidā mēs varam ekonomisko savienību padarīt par realitāti. Paldies, Marinēsku kungs, viena minūte. Măsurile propuse de Comisie și de Consiliu sunt. Paldies! Paldies, priekšsādētāji! Tie pasākumi, ko piedāvāja padome un komisija, ir apsveicami. Ja tie būtu pieņemti pirms ilgāka laika, īstenībā mēs no krīzes nopietnākajām izpausmēm varētu izvairīties. Labas pārvaldības trūkums uh, noved pie tādiem lēmumiem, kas tika pieņemti nekonsultējoties ar Eiropas parlamentu. Nav arī nekādu turpināšanas mehānismu, ar ko būtu apaudzēti šie pasākumi. Pagājušo gadu ļoti daudz naudas tika izdots, lai varētu izglābt bankas, bet banku glābšanas pasākumu nav palīdzējuši pārējai tautsaimniecībai stabilitātes un uh, izaugsmas paktu noteikums dalībvalsts neievēroja par 100%. Vairākas valdības domāja, ka saviem pilsoņiem ir jāsaka taisnība un jāpieņem stingri pasākumi, lai glābtu tautsaimniecības. Protams, tas ļoti atšķirīgi ietekmē pilsoņu dzīvi dažādās dalību valstīs. Visas dalību valsts īstenībā ir atšķ, eh, atbildīgs par krīzi. Mēs nevaram eh, tērēt vairāk nekā mēs ražojam, tērēt vairāk nekā mēs apliekam ar nodokļiem. Tādēļ ir jāizveido jauns Eiropas stabilitātes mehānisms un Eiropas valūtas fonds ir nepieciešams. Bet eh, pasākumi ir jāpapildina ar eh, jauniem mehānismiem, ir jābūt kontrolas mehānismiem un tikai tādā veidā mēs varētu izveidot pietiekam labu un efektīvu ekonomisko pārvaldību visu dalību valstu labā. Paldies! Agapitī, sinārupi, pernam... Paldies, turpina priekšsēdētājs. Kolēģi, tagad uzsāksim brīvā mikrofona procedūru. Es pieļauju, kā padomes pārstāvis un komisijas pārstāvis noteikti vēlēsies izteikties arī mm, diskusija beigās. Tādēļ visiem kolēģiem, kas izteiksies brīvā mikrofona procedūras ietvaros, došu tikai un vienīgi vienu minūti. Varbūt uh, man vajadzēs kādu pārtraukt, es atvainojos jau iepriekš, ja būšu nepieklājīgs, bet tā man vajadzēs jārīkoties. Paldies, un tagad pirmā Magines skundze, nu, pirmā runātāja, un tā ir sieviete. Paldies, priekšsēdētāj kungs, es ņemšu vērā jūs noteikumus. Es patiešām augstu vērtēju Spānijas prezidentūras komentārus par produktīvām sistēmām un to, ka mums jākoncentrējas attiecas uz konkurētspēju. Mums varbūt vajadzētu par šiem tematiem apspriesties daudz dziļāk, gan padomē, gan komisijā, gan arī parlamentā ņemot vērā jūsu komentārs par lēno reakciju, jā, tas mums noteikti ir uh, jāizpēta, jo reakcijas nav bijušas pietiekami ātras. Tad, kad banku krīze iestājās, dalību valstīm vajadzēja mm, darīt kaut ko daudz ašāk. Dalību valsts ir kaut ko darījušas lietas labā, bet nepietiekami labi. Un visbeidzot, komisija runā par jaunās stratēģijas četriem pilāriem. Varbūt, ka komisijai vajadzētu pašai pārvērtēt savu lomu šajā krīzē. Uh, Es domāju, ka stabilitātes un izaugsmas pakta noteikuma pārskatīšana notika pārāk maigā veidā, un tas nebija funkcionēt spējīgs mehānisms. Un, ja tas notiktu efektīvāk, tad mēs ar tik milzīgām problēmām varbūt neiz, nesaskartos. Jums vajadzētu vienkārši izmantot savus pilnvars un tagad nedomāt par jauniem uzdevumiem. Paldies, turpina priekšsēdētājs Pasaisko kungs, vienu minūtu. Pasaisko kundze. Paldies. Ekonomiskā krīze, Eiropas 2020 stratēģija, protams, ir liels izaicinājums, bet vienlaicīgi tā ir arī jauna iespēja. Tas var palīdzēt stimulēt eh, nodarbinātību un ekonomisko izaugsmu dalību valstīs ilgākā termiņā. Eh, mēs runājam par solidaritāti un eh, atskaitīšanos mums ir jāsaglabā koherences, saskaņotības līmenis un ir jāsamazina tās atšķirības, kas joprojām pastāv starp dažādiem Eiropas Savienības reģioniem. No otras puses ir skaidrāks par skaidru, ka Eiropas Savienības nospraustos mērķus nevarēs īstenot automātiski. Tiem nevajadzētu automātiski transformēties par katras dalībvalsts mērķiem. Tie ir jāsaskaņo dalībvalstu reālajām iespējām ir, būs izveidota uh, augsta līmeņa darba grupa, kas ņems vērā dalību valstu uh, mērķus un arī koordinēs nacionālo reformu plānus. Paldies, papadu pulu kundze, uz vienu minūti, lūdzu. Paldies. Tirgu un banku veiktspēja. Īstenībā tieši šī veiktspēja mūs ir novedusi šajā situācijā pirmām kārtām priekšsēdētāja kungs. Uh, un uh, valstis uh, nedarbojas pietiekami efektīvi. Tātad pirmā, kas krita, bija Grieķija, tagad jau Spānija un Portugāla atrodas uz jaunas krīzes sliekšņa. Un e, dalība valsts ir reaģējuši ļoti vēlu. Solidaritāte arī tika izrādīta pārāk vēlu. Tagad ir um, pieauguši bezdarba rādītāji Grieķijā, ir daudz neataisnot izdevumu, un valstīm savas aktivitātes ir jākoordinē, ir jāpastāv arī augstākam sociālās solidaritātes līmenim. Protams, mums vajadzētu arī uzlabot uh, pāraudzību banku un finanšu sistēmā kopumā, ir jābūt labākai sadarbībai un koordinācijai, un ekonomiskajā politikā mums galvenokārt ir jās, jāvērš savus skatiens uz konkurētspēju jāsamazina lielās atšķirības starp dažādām dalību valstīm. Ir pienācis īstais brīdis, lai mēs vairāk pievērstos cilvēkiem, individiem, ja mēs runājam par 2020. gada stratēģiju. Paldies, tagad Šmita kungs uz vienu minūti. Paldies! priekšsēdētāji, mums ir eh, vairāk jāsadarbojas, ir jāizrāda solidaritāte, un protekcionisms un nacionālisms būs nepareizie elementi. Vēsture mums ir snieguši šādu mācību. Es domāju, eh, ka ir grūti izprast finanšu ministru rīcību, ņemot vērā arī katras dalībvalsts budžetu. Pēdējo mēnešu laikā uh, finanšu ministriem noteikti bija jāsarosās un Eh, dalību valstis vairs nevar koncentrēties pa, tikai pašas eh, uz savām problēmām. Jāņem vērā, ka arī Spānijā un Portugālē ir milz grūtības. Mums bieži vien novēršamies cits no cita. Mums ir jāpaukstina eh, uzticības līmenis Somijā jūs daudz mācījāties, Rēna kungs, no 90. gadu uh, krīzes, tādēļ noteikti vajadzētu kaut ko darīt un mācīties no šīs krīzes. Paldies, Paškas kungs, vienu minūtu lūdzu. Rozpočtová politika všetkých krajín Európskej únie je iba prvým krokom na ceste k nā... Visu valstu atbildīgas politiskās vadlīnijas īstenībā būs tikai viens neliels elements, lai uzlabotu valdošo situāciju papildus elementu eh, vajadzētu veidot eh, pūliņiem eh, tautsaimniecības attīstībā. Bieži vien cilvēki strādā neproduktīvās nozarēs, piemēram, administrācijā, mm, ierēdniecības aparātā, un ir ļoti grūti barot šo aizvien pieaugušo birokrātu baru. Komisāra kungs. Piemēram, uh, Eh, ir valstis, kur nav pietiekam daudz universitāšu, bet eh, arī administratīvais aparāts nav tik liels, tādēļ ir iespējams attīstīties dabīgai konkurencei. Vienkāršāka, draudzīgāka uzņēmēja eh, darbības gaisotne, mazāka ierēdniecība, ehm, radošā gara attīstība, tas viss ir nepieciešams. Paldies, Pauns Kungs, vienu minūtu. Economic... Paldies, priekšsēdētāji. Ekonomiskā uh, krīze nav pagaidu slimība, no kuras uh, dalībvalsts pavisam drīz at, uh, atkopsies. Sistēmiskā pieeja un pieeja vispār politikā ir jāmaina dalībvalstīs. Vienots valūtas ieviešana 27 un varbūt vairākās dalībvalstīs balstās uz pieņēmumu, ka viena valūta var būt pieejama dažādām ekonomikām. Uh, bet uh, valūta parāda to, kādā situācijā atrodas pati ekonomika. Globalizācijas ienākšana Eiropā un Eiropas Savienības dalībvalstīs ir bijis, ir nodarījis milzīgu postu. Mēs nevaram ļaut strādājošiem no pas, visas pasaules ierasties Eiropā, un ja mēs noteiksim minimālās algas, tas nepalīdzēs mūsu strādājošajiem un mums neizdosies to panākt arī pār, pārvedot savas ražotnes uz trešās pasaules valstīm. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, un tagad vārds Kelam kungam uz vienu minūti. Es vēlētos pateikties Rēna kungam par laipnajiem vārdiem un uzticību, kādu viņš veltīja Eiro, e, Igaunijas centieniem pievienoties Eirozonai, un es varu apstiprināt, ka ārējais eh, parāds, kas šobrīd ir 7,5% no IKP. Igaunija ar šādu rādītāju noteikti eh, nepalielinās parādus Eiropas Savienībā. Igaunijas piemērs ir pozitīvs piemērs. Tas no, dos iedrošināšu signāls arī Latvijai un Lietuvai, pārliecinot šo valstu iedzīvotājus, ka ir vērts eh, censties un ka visi uh, visi potenciālie dalībnieki pret visiem būs vienāda attieksme. Pievienošanās Eirozonai nav tikai privilēģijas, bet tā ir arī pienākuma uzņemšanās, un mēs šādi jau paši apņemamies piedalīties arī solidaritātes pakti īstenošanā, bet mēs esam pārliecināti, ka tas ir pareizais lēmums, jo Eiropas Savienība nav tikai labumi, kurus mēs varam iegūt, bet tas ir arī, eh, tā ir arī iespēja mums visiem nest savu pienesumu kopējā eh, ceļā. Paldies! Paldies, un tagad vārds eh, Bēgas kungam. Herr Böge. Bēgas kungs, lūdzu. Ein minūten. Viena minūte. Uh, o Kirjus, is he here? No. Uh, Ikirija uh, Jalovieška. Jāleveškas kundzei vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs diskutējam par uh, ekonomikas politikas vadlīnijām. Tas patiešām ir ārkārtīgi svarīgi, jo mēs runājam par Eiropas Savienības nākotni. Visām dalību valstīm vajadzētu uzņemties savu atbildību par pašreizējo ekonomisko situāciju Eiropā. Jūs pārāk ātri runājat, jūs nevarat paspēt iztūkot, saka priekšsēdētājs. Labi, es centīšos runāt lēnāk. Es uzskatu, ka nevienam nevajadzētu šaubīties par to, ka ir jāsimizina valstu izdevumi, un tie ir rūpīgāk jākontrolē. Dalība valstīs ir jāizveido reformu plāni jau pašos krīzes pirmsākumos, tie ir labi risinājumi. Kādas ir galvenās prioritātes? Mums vajadzētu apzināties, ka ir jāievēro stabilitātes un izaugsmas pakts. Arī vainīgoja nosaukšana vārdos ir. Uh, jāievēro, lai varētu parūpēties par augstāku disciplīnu dalību valstīs, bet esmu visai atturīgi noskaņota pret finanšu sankcijām. Es domāju, ka tās valstis, kuras jau atrodas grūtā situācijā, atkal tiek pārtraukt runātāji. Paldies, Jakons Ārīkums, vienu minūtu. Arvoisa puheenjohtaja, kriisin psykologi... Priekšsēdētāji. Man šķiet, ka tiek tiešām krīzes apstākļos saskaņā ar um, parastajiem psiholoģijas likumiem mēs rādām ar pirkstu uz citiem, jo mēs meklējam vainīgu un parasto meklējam citur, vai arī mēs vēršamies pret nacionālismu, protekcionismu un cenšamies šādā veidā rast risinājumu um, krīzei. Bet jāsaka, ka ļoti labi, ka komisija cenšas pievērsties šim jautājumam, bet šobrīd ir jāpanāk tas, lai vairāk tiktu kontrolēts uh, tirgos notiekošais. Es uzskatu, ka mums ir jābeidz norādīt, radīt ar pirkstu uz Grieķiju un citām valstīm. Grieķija, Grieķijas premjers ir pelnījuši mūsu atbalstu un arī uzslavas, jo šobrīd viņi pieņem pareizos lēmumus. Kā jau teica Šmita kungs, 90. gados Zviedrija un Somija bija nedaudz līdzīgā situācijā. Mēs pieņēmām tolaik pareizos lēmumus un esam uzvarējuši šajā cīņā. Paldies! Jūs eh, noteikti pamanīsiet, ka tos, kas eh, pozitīvi izsakās par Grieķiju, es nepārtraucu, bet lūdzu cenšieties būt pēc iespējas, es cenšos būt pēc iespējas objektīvāks. Tagad nākamais runātājs. Teura? Jā. Teura, yes. Teura kungs. Priekšsādātāja kungs, dārgie kolēģi, tagad debatējot par Eiropas Savienības uh, funkcionējošo ekonomiku, mums. Uh, uh, mūsu pieņemtie plāni nav pārāk tālredzīgi. Mums jāpadomā par to, kā šos pasākumus pārveidot par ilgspējīgiem pasākumiem. Tādēļ mums ir nepieciešams izveidot arī pareizu vīziju. Sociālās tirgus ekonomikas princips jau ir atrunāts Lisabonas līgumā. Tajā ir jāiedveš dzīvība. Sociālā tirgus ekonomika īstenībā pa, noveda pie. Um, uh, ekonomiskā brīnuma Vācijā. 50. gados jau tika bilsts, ka ekonomiskajai valsts veiktspējai ir eh, jābūt papildinātai ar konkrētu disciplīnu, bet nevajadzētu šeit visu mēģināt regulēt tikai pašmērķa vārdā. Tā tad ir jābūt konkrētiem pasākumiem, kas varētu ie, izveidot pareizo ekonomisko satvaru. Tas ir jādara valstī. Valsts neradīs jaunas darba vietas, bet tā var radīt uzņēmē darbībai draudzīgu klientu klimatu. Paldies! Obermajer kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Äh, äh, e ja mēs runājam par 2020. gada stratēģiju, protams, vajadzētu runāt par uh, krīzes izcēlesmi vai uh, runājot par ekonomisko savienību, bija prātīgi šeit ieviest ASV modeli. Uh, jāpadomā arī par attiecīgām kontrolas sistēmām. Mēs nevaram uh, runāt par konkrētu mašinēriju, kas uzliks uh, dalību valstu pleciem piespiedu solidaritātes slogu. Mums ir jāpārvalda finanšu finanšu tirgus, eh, tos nedrīkst eh, atplūkot atrautā veidā no tautsaimniecības. Mums ir jābūt skaidriem mērķiem, eh, mums ir jāvērš pret spekulantiem, hedge fondiem un, piemēram, es domāju, ka Vācija atrodas uz pareizā ceļa, runājot arī par attiecīgu nodevu ieviešanu. Ja val, banku ieguvumi tiks aplikt ar nodokļiem, tad mēs kaut kādā veidā varēsim būt arī ieguvēji. Arī finanšu tirgiem ir jāievēro konkrēti nosacījumi un saistības. Mēs nezinām, kurš ar kādiem skaitļiem operē, un ja kāds spekulē, tad viņam ir jālido ārā no Eirozonas. Tātad, kurš krāpjas, tas, e, tam Eirozonā nekas nav meklējums. Paldies, tagad Ribika kungs uz vienu minūtu. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, cienītās dāmas godātie kungi. 2020. gada stratēģija mums piedāvā konkrētus un īpašus izaicinājumus. Mums galvenokārt savu uzmanību vajadzētu pievērst MVU Es domāju, ka galvenajam priekšnosacījumam ir jābūt tādam, līdz 2020. gadam ir jāvēro tas, lai MVU būtu pašu kapitāla eh, kvota vismaz 20% apmērā. Nu, tādam ir jābūt eh, vidusmēram. Mums vajadzētu padomāt, ka divas trešdaļas no nodarbinātājiem strādā tieši MVU, tur uh, ir rodas arī ļoti liels procents IKP un 80% no nodokļiem nāk arī tieši no MVU. Es domāju, ka komisija ir piemirsusi um, izstrādāt stingrākas vadlīnijas, lai arī MVU tiktu iekļaut šajā programmā. Un Rēna kungs, es jūs mudinu kaut ko darīt MVU labā, izstrādāt attiecīgas mērķus, lai varētu spēcināt viņu pozīcijas tirgu un izstrādāt arī labākus noteikumus nodarbinātajiem. Paldies! Uh, spoštovani gospod predsedujoči predstavnik uh, komisije paldies priekšsēdētāj cienījamie padomes pārstāvji un komisārkungs. Šodien mēs uzklausījām ļoti interesantas diskusijas par krīzi un jo īpaši par pašreizējo situāciju Grieķijā. Lielākajā daļā gadījumā tik runāts par to, kā mums būtu jārīkojas nākotnē. Bet tiesa arī tas, kas izskanēja no dažu kolēģu puses, ir tāda, kas šobrīd vēlas atrast vainīgo par katru cenu ir tādi, kas vēlas saprast, kas ir vainojami šajā situācijā, un mums tik tiešām ir jāsaprot, kas par to ir atbildīgs. Ne tikai institūcijas kopumā ir vainojams notikušajā. Es vēlētos aicināt uz, aicināt uz atbildību. Almuņas kungs izteicās ļoti kritiski attiecībā uz dažām dalībvalstīm e, sava mandāta laikā iepriekš, bet par spīti visam, tomēr Grieķijas notikumi notika, un es vēlētos zināt, kāds tam ir skaidrojums. Paldies, un tagad vārds Kēlī kungam. Priekšsēdētāji, viens minūtes laikā var pateikt ļoti daudz. Finanšu krīzi izraisīja eh, likumdošanas trūkums, pārvaldības trūkums un pašreizējie pasākumi ir vērst uz to, lai mēs izvairītos no šādām situācijām nākotnē. Un mums nevajadzētu raudzīties tikai pār plecu, un tas attiecas ne tikai uz valdībām, bet uz visiem kopumā. Es domāju, ka mums būtu jācenšas pievērsties arī cīņai pret uh, reitinga aģentūrām, spekulantiem un tiem, kas vēršas pret uh, valstu valdībām. Lai dalībvalsts varētu uh, cerēt uz labāku nākotni. Paldies! Paldies, un tagad vārds Kadenbach kungam uz vienu, kundzei uz vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, uh, padoms, priekšsēdētāja kungs, šodien mēs runājam par Uh, kopīgu um, Eiropas ekonomikas pārvaldību. Mums uh, varbūt beidzot vajadzētu atzīmēt, ka tirgus pats par sevi nav nekāda vērtība un Eiropas pilsoņiem nevajadzētu kalpot tirgus labā. Nē, tam vajadzētu būt otrā. Tirgum vajadzētu kalpot 500 uh, miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju. Es domāju, ka ir uh, nepieciešama konsolidācija un izaugsme, bet uh, tai ir jābūt papildinātai arī ar uh, sociāli akceptējam konsolidāciju no vienas puses un ilgspējīgu izaugsmu no otras puses. Mums ir jāpiedāvā konkrētas perspektīvas Eiropas saimnības pilsoņiem, un tās mēs varēsim piedāvāt tikai tad, ja mēs varēsim viņiem apsolīt, izveidot tādus pasākumus, kas izveidotu labklājīgu Eiropu, kuras um, augļus varētu baudīt pilnīgi visi. Un, uh, ja mēs runājam par tādu izaugsmu, kas kalpo tikai dažiem izredzētajiem, tad mēs nevarēsim izkļūt no krīzes. Paldies! Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos teikt, ka Pašreizajā um, Grieķijas krīze ir izraisījusi milzīgas bažas arī mūsu pilsoņiem, kas, protams, ir pamatot. Un, kā jau teica kolēģi iepriekš, nevajadzētu rādīt ar pirkstu uz Grieķiju, bet es domāju, ka ir absolūti nepieciešams, un par to mēs runājam jau kādu laiciņu, mums būtu jāizdara secinājumi, lai mēs izveidot politiskāku Eiropu un uh, ietu ekonomiskās pārvaldības virzienā. Šobrīd ir pienācis laiks nākt klajā priekšlikumu par ekonomisko pārvaldību, un izskat, mums ir jāizskata dalībvalstu budžeti saulēcīgi, bet es domāju, ka pirmais un svarīgākais ir ekonomiskā pārvaldība Eiropas līmenī, nevis dalībvalstu budžeta pārskatīšana, kur veids komisija. Es domāju, ka šāds priekšlikums uh, drīzāk norādītu uz institucionālo nekonsekvenci un arī radītu aizkavēšanos, kas šobrīd Eiropai nebūtu nav nepieciešama. Mums ir jācenšas izveidot Eiropas līmeņa ekonomisko pārvaldību un nevis kontrolēt eh, ekonom... dalībvalstu budžetu. Paldies! Tagad vārds nākamajam runātājam. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că Paldies, priekšsēdētāji! Mēs visi zinām, ka Eiropas eh, stratēģija 2020. gadam ir tikusi uzsākt, lai eh, palīdzētu cīņā pret ekonomisko krīzi un sagatavotu ekono Eiropas Savienības ekonomiku nākamajai desmitgadēji. Šajā stratēģijā nav parādīts pavisam skaidrs, eh, tas, kā mēs pārskatīsim vienu uz svarīgākajām politikām Eiropas Savienībā, proti kopējo lauksaimniecības politiku. Un šis jautājums ir jo īpaši svarīgs tāpēc, ka lauksaimniecības politika ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, kas mums varētu palīdzēt sasniegt 2020. gada mērķus. Viena atsauce ir ieviest šajā dokumentā, proti, ka lauksaimniecība nav pieminēta pietiekam daudz šajā dokumentā. Bet mums būtu jādomā par uh, galvenajām idejām kopējās lauksaimniecības politikas reformēšanai, bet nekas netiek runāts par vispārējo pieeju, kurā būtu jāņem vērā nākotnes izaicinājumi, proti klimati pārmaiņas un lielāks pieprasījums pēc eh, pārtiks. Paldies. Un tagad vārds Sikerska kungam, kas ir pēdējais runātājs. Cienītās dāmas, godātie kungi, mēs pietiekami dziļi nesam analizējuši krīzes iemeslus Kādēļ šī krīze uh, izraisījās Grieķijā un vispār Eiropas Savienībā? Tā ir vispasaules krīze, vai finanšu krīze ir novedusi pie tautsaimniecības krīzes, vai tas ir iemesls šai uh, pašreizējai situācijai, vai vienkārši mēs esam cietuši neveiksmi, ir jārunā skaidra valoda. Eiropas Savienībā finanšu politika nav pietiekami labi koordinēta netika ievēroti arī stabilitātes un izaugsmas pakta nosacījumi. Dalību valstu uh, budžeti neņem vērā realitāti, nebija pietiekam daudz ieņēmumu un dalību valsts nerīkojās pietiekam atbildīgi. Ko darīja Eiropas Savienība, ko darīja komisija un Eiropas centrālā banka? Mums pašiem ir jāatzīst savus neveiksmes. Dalību valstis bieži vien ir dzīvojušas pāri saviem līdzekļiem un nav kontrolējuši savu budžetu pietiekam rūpīgi. Pēdējo gadu laikā mēs eh, daudz runājam par Lisabonas līgumu un maz uzmanības pievērsām eh, ekonomiskajai savienībai. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad esam beiguši brīvā mikrofona procedūru un tagad došu Lopesam Garīgo kungam vārdu lūdzu. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātie deputāti, sākotnēji jāteic, ka Eiropas Savienības situācija ir līdzīga arī citām situācijām, kādas ir bijušas arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs iepriekš. Protams, ka šī situācija ir īpaši sāpīga. Līdzīga tai, kāda varbūt bija pēc otrā pasaules kāra. Kad veidojas Eiropas Savienība. Arī Berlīnas mūra krišanas laikā bija krīzes apvienotais Eiropai, arī bija krīzes, arī Eiropas monetārā sistēma ir piedzīvojusi krīzes. Un tā rezultātā esam pieņēmuši jaunu līgumu. To arī darījām šī gadsimta sākumā, pieņemot Lisabonas līgumu. Tā ir vienīgā iespējamā izēja šajā sarežģītajā situācijā. Vēl viena iespēja, protams, populisms, protekcionisms, Diez vai tā būtu tā pareizākā opcija. Opcija, kas mūsu priekšā ir, ir virzīties uz Eiropu, kas atrisina vājības un problēmas, kādas tagad ir tik liedzošas šīs krīzes laikā. Jūs visi bijāt viensprāts par to, ka šī krīze ir bezprecedenta. Un mums ir darīšana ar absolūti um, nereglamentējiem reglamentētiem tirgiem. Arī ražošanas sistēma varbūt nav pietiekami konkurēt spējīga, bet neaizmirsīsim, kā tagad arī šķērsojam ļoti nopietnu sociālo krīzi ar augstu bezdarba līmeni, deficīta problēmas, kā ar vismaz 20 valstis, kurām ir pārlieku liels deficīts. Tik tiešām trūkst Eiropas Savienībā um, ekonomikas pārvaldības. Mums tagad ir nepieciešama vairāk Eiropas, nevis mazāk Eiropas. Tieši šādā veidā, ar šādu attieksmi mums būtu jārēģē. Tāpat laikā jāteic, ka Eiropa arī reaģēja, Eiropas Savienība reaģēja šo situāciju. Atsaucos uz to, ko es pats teicu, ko teica komisārs Rēns. Eiropas Savienība ir reaģējusi. Bet nu pašlaik mašīna, jāteic, uh, ir uh, ieskrējusies, un tad mēģinājām uh, pātrināt tādēļ Eiropas Savienības reakciju, mobilizēt uh, finanšu līdzekļus, kuri ir mūsu rīcībā. Tādējādi jums piedāvāju sadarbību starp institūcijām, Eiropas institūciju sadarbību, kura uh, būs noteikti vairāki galvenie virzieni, kur mēs varam sastrādāties, kur mums ir jāveic mūsu darbs. Pirmkārt, solidaritāte ir jāpadziļina solidaritāte Eirozonā. Cita starpā atbalsts Grieķijai bija šāda veida lēmums, ļoti labs lēmums. Šī līdzekļa, kur ir paredzēta trīs gadiem, šie 750 miljārdi eiro, Fonds, kurš ļaus reaģēt grūtības gadījumu, grūtību gadījumos eh, dažādās dalību valstīs, kur būtu pārāk liels deficīts un parāds. Eiropā domēji, Eiropā domēji pieņem labu lēmumu 9. maijā. Neaizmirsīsim arī Eiropas Centrālās bankas rīcību. Pašlaik šī banka pārpērk vairāku valstu uh, parādu atbilstīgi tam, kas ir paredzēts Lisabonas līgumā. Mēs runājam arī par, jā, par finanšu pārvaldības jautājumu. Vakardien Ekofin sanāksmē tika pieņemti nosacījumi par hedge fondiem. fondiem. Nosacījuma regulējums ir mūsu rīcībā, bet pēc iespējas ātrāk mums ir jānoslēdz sarunas starp padomi un parlamentu par šo finanšu pakotni ir arī dzen jāatrunā, kā te darbosies reitinga aģentūras. Jo nu, Eiropai ir jāpārskata un jākontrolē šīs aģentūras un viņu darbība. Tālāk mums ir arī jāstrādā pie konkurētspējas. Ir svarīgi, ja Eiropa padome jūnijā mēs uzsāktu Eiropa 2020 stratēģiju. Tur ir jānosaka skaidri skaitļoti mērķi, piemēram, par sociālo iekļaušanu, nabadzības mazināšanu. Šai stratēģijai ir jābalstās uz pārvaldību. Stratēģijai jābūt krietni ambiciozākai nekā Lisabonas stratēģijai, kas ir gandrīz neeksistējoša, kā teica Ferhofstad kungs. Uh, ir jāmudina valstis sasniegt mērķus, izmantojot struktūrālos vai citus Eiropas fondus. Lūk, tas būtu jādara no strateģiskā viedokļa. Ceturtais darbības virziens - pakotni, kas attiec uz ekonomisko politiku koordinēšanu, kur prezentēja 12. maijā komisārs Rēns. Pakotni skatīt arī ekofin sanāksmē. Ļoti svarīgi ievērot Lisabonas līguma atteikto. 5. pantā tiek precizēts, ka dalību valstīm ir noteikts par pienākumu. Mēs ne, t, nē, tas nav teikts, ka tas būtu vēlams. Nē, dalību valstīm ir pienākums koordinēt ekonomisko politiku, arī nodarbinātības politiku un arī sociālo politiku. Mums ir Tādējādi jāuzsver līguma nosacījumu īstenošana. Un visbeidzot, mums ir jārēģē, lai būtu arī noteikts eh, nodoklis attiecībā uz finanšu darījumiem. Par to būtu jāuzstāj un īpaši jārunā G20 sanāksmēm. Tas ļaus nodrošināt ekonomisko pārvaldību Eiropā. Mums ir jāatbalsta šī dažādi darbības virzieni un ir jāstrādā pie tiem pēc iespējas ātrāk. Pēc iespējas ātrāk, ja mēs gaidīt vairs nevaram. Eiropas Savienībā šāda solidaritāte nekad nav bijis tik svarīga, kā tas ir šodien. Solidaritāte gan dalību valstu starpā, gan arī Eiropas institūciju starpā. Eiropas parlaments ir Eiropas institūcija, komisija ir Eiropas institūcija, Eiropa padome arī ir Eiropas institūcija. Un mums visiem ir jāsadarbojas. lai nodrošinātu Eiropas ekonomisko pārvaldību un atrasinātu problēmas pēc būtības. Jākonsolidē savu darbību, un tieši tādā veidā mēs varam arī uh, paredzēt tādu jaunu uh, uzplaukumu, jo pilsoņi tieši to no mums gaida. Paldies! Paldies! Un tagad komisārs Rēnekungs. Balsojums notiks 12.10. Nedaudz. Tātad novēlosimies, lūdzu, varat izteikties, komisār kungs. Paldies priekšsēdi. Tātad deputāti. Paldies par ļoti nopietnām debatēm par šo nopietno situāciju, kāda ir Eiropā. Pirmkārt, augsti novērtēju Eiropas parlamenta plašo atbalstu eiro ekonomiskās pārvaldības stiprināšanai. Uzmanīgi arī uzklausīju ministru Gredo sacīto. Pateicos Svanijas prezidentūrai par atbalstu un lielisko sadarbību. Par šo jautājumu gan arī strādāt pie citiem jautājumiem. Varu piekrist tiem, kuri aicināja izveidot ekonomisko savienību un tādējādi papildināt monetāro savienību. Tas ir ceļš, pa kuru mums tagad ir jāiet, un tā ir arī kritiskā mācība, kāda mums ir jāgūst no krīzes. Mums ir jāstrādā pie vairākiem darbības virzieniem. Pirmkārt, jāatrisina krīze, kur tā visāpīgāk izpaužās Grieķijā un citviet. Another Lehman Brothers uh, now on uh, the European soil. Un mēs vēl neesam, protams, izkļuvuši no šīs situācijas, tādēļ mums ir jāturpina uh, ļoti uh, piesardzīgi, mērtiecīgi nodrošināt stabilitāti Eiropā, lai varētu aizsargāt, nodrošināt šo vēl ievainojumu un vājo ekonomiku Eiropā. Mums ir arī jāpātrina, jāintensifē finanšu tirgus regulējums gan reitinga aģentūras un viņu darbība ir labāk, efektīvāk darboties Eiropas līmenī. Mums jāizveido ietvers, lai varētu koriģēt sistēmiskās kļūdas finanšu tirgos. Un par šo jautājumu var pilnībā piekrist Svabodas kungām un citiem. Tirgus var būt ļoti labs vadītājs, var būt labs kalpotājs, bet tas ir slikts vadītājs. Mums ir jāstrādā. Pamat idejai par sociālo tirgus ekonomiku. Nodrošinātu spēcīgu juridisko ietveru finanšu tirgiem un papildinātu regulatīvo reformu. Tālāk mums ir Jārunā par lēmumiem, lai stiprinātu ekonomisko pārvaldību Eiropā. Jāstiprina stabilitātes izaugsmas pakts, jānodrošina fiskāla uzraudzība. Mums ir jāizveido izdarāms piemērojams sankcijas, kā teica Karaskungs. And, uh, get, uh, Un atvainojiet, pārtauc priekšsēdētāji, priekšsēdētājs saka atvainojiet, komisāra kungs, atvainojiet lūdzu. Godātie kolēģi, mēs šeit noslēdzam ļoti svarīgas debatas. Es ļoti aicinu jūs samazināt sarunu apjomu. Un respektēsim komisāra noslēgumu vārdus. Lūdzu, komisāra kungs, paldies priekšsēdētāji. Esmu diezgan jau pieredzis pie šāda trokšņa. Bet tiešām augstu vērtētu, ja deputāti tomēr būtu ieinteresēti manis sacītajā. Turpinām krīzes risināšanu, īstenojot tirgus reformu un stiprinām ekonomisko pārvaldību. Tie ir trīs galvenie uzdevumi, kuri mums ir jāīsteno pēc iespējas ātrāk. Piekrīt Marinesku. Kurš arī teica par eh, minēja komisijas paziņojumu tas ir kas vairāk nekā kāds būtu par iedomājies kaut vai tikai sešas mēnešus atpakaļ. Izlasiet šīs paziņojuma desmit lapas puses par ekonomiskās pārvaldības īstenošanu un stiprināšanu Eiropā. Varbūt izklausās, ka tas ir ļoti īsts priekšlikums, desmit lapas puses, bet tur ir ļoti konkrētas iniciatīvas, priekšlikumi par to, kas mums ir nepieciešams Eiropā. Mums nāks klajā arī ar konkrētiem leģislatīviem priekšlikumiem pavisam drīz. So we have taken the initiative and uh, we shall. Mēs pieņemsim nepieciešamās iniciatīvas un uh, darbosimies tālāk. Ferhofstad kungs sacīja, negaidiet uh, šo task force. Par šo ekspertu grupu, kuru vada uh, Eiropas prezidents Van Rompēkungs. kungs. Mēs nāksim klajā ar savām iniciatīvām. Runāsim par konkrētiem likumdošanas priekšlikumiem, lai stiprinātu ekonomisko pārvaldību. Lūk, par to jūs arī aicinājāt savos komentāros. Tas jums ir taisnība to darīt. Nu, mums nav vairs laika. Mums ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Ir nepieciešams uh, turpināt, Aleks, ar, ar šīm iniciatīvām. Godētais priekšsēdētāji, godētie deputāti, noslēgumā teikšu, ka mums ir nepieciešama sadarbība institūciju starpā, lai turpinātu strādāt un sasniegt šos mērķus. Eiropas Savienība vienmēr ir sasniegusi labākos rezultātus, kad kopā strādā Eiropas parlaments un Eiropas komisija. Es rēķinos ar jūsu atbalstu šajā ceļā ļoti svarīgi arī šeit iesaistīt nacionālos parlamentus, izvēlēties inkluzīvo pieeju, kā arī teica deputāti. Svarīgāk atcerieties, ka Eiropas parlaments var palīdzēt Eiropas Savienībai. Mums visiem ir jārīkojas ātrāk, mērtiecīgāk. Lūdzu, pārlieciniet savus uh, vēlētājus, vēlēšanas apgabalus, pār, palīdziet arī mums pārliecināt dalībvalsts, ne tikai Spānijas prezidentūru, kur jau ir pārliecināti. Es esmu pārliecināts, ka jūsu balsas tiks sadzirdēts un rēķinos ar jums. Pieņemiet ļoti mērtiecīgus uh, nostājas Eiro 2020 rezolūcijā. Godātie draugi! Mums ir nepieciešams tagad uh, iet uz priekšu ļoti ātri, lai stiprinātu ekonomisko pārvaldību. Liels paldies eh, komisāra kungam, tādējādi arī noslēdzam kopīgās debates. Balsojums sāksies pēc dažām minūtēm.